Good morning. Can we start our session, please? Sveicināti. Vai varam ķerties pie darba? Dargie viesi, Eiropas parlamenta deputāti, dargie draugi, esmu ļoti gandarīta, ka tagad mēs varēsim pievērsties tematam par jaunajām saziņas tehnoloģijām cilvēktiesību veicināšanā. Pie mums ir ieradušies ļoti zinoši eksperti, un, protams, vēlējos sirsnīgi sveikt arī trīs Saharo balvas laureātus, kas piedalīsies diskusijās. Vēlējos pateikties arī parlamenta vicepriekšsēdētājiem Liboram Raučekam par to, ka viņš piedalīsies šajā diskusiju panelī un teiks arī noslēgumu vārdus. In Greek we have this uh, possibility in the European Parliament to promote in diversity. Ja turpināšu grieķu valodā un tā kā Eiropas parlaments uh, ļoti cieši ievēro daudzvalodības principu, tad uh, izteikšos dzimtajā valodā. Dārgie kolēģi! Pēdējo gadu laikā mēs esam kļuvuši par lieciniekiem ļoti straujai tehnoloģiju attīstībai. Mēs runājam par informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijām un pateicoties to attīstībai var uh, daudz aktīvisti labāk paust savus viedokļus un esam konstatējuši, ka sabiedrībā notiek ļoti daudz pārmaiņu un pateicoties jauniem tehnoloģiju un saziņas līdzekļiem, dažādi aktīvisti var labāk sazināties, viņi var labāk paust savus nostājus, un mēs arī arābu pavasara gadījumā piedzīvojam to, ka ļoti aktīvi tika izmantotas tieši modernās tehnoloģijas. Un uh, Protams, arābu pavasara dalībnieki varēja e, labi informēt gan savus atbalstītājus, gan visus pārējos par notiekošo šajā reģionā. Šodien esam uzaicinājuši vairākus runātājus. Pirmais no tiem ir Dēvids Džons Kolins, kas ir Eiropas uh, un uh, e, Tuvēja Austruma un Āfrikas Google vicepriekšsēdētājs tālāk Andrew Pudepats. Uh, kas uh, specializējas telekomunikāciju jomā un viņš runās par caurskatāmību un uh, komunikāciju. Tālāk Alino Vrūzovs, kas ir aktīvists un blogeris, kas uh, pārstāv Azerbaidžānu. Tālāk Marīķe Schāke, kas ir Eiropas parlamenta deputāte un mēs uzklausīsim arī trīs Saharo balvas laureātus. Zana Liv, Liv, Lit. Pirmā Žanna Litvina. Viņa ir žurnāliste no Baltkrievijas. Hava Ibrahīms kundze no Nigērijas, viņa ir juriste, un Vajin Šeng. cilvēktiesība aktīvisti no Ķīnas. Pirmais uzstāsies Deivids Džons Kolins, un es došu katram runātājam piecas minūtes. Un beigās, eh, pēc jūsu uzstāšanās, būs iespējams organizēt diskusijas, un, protams, mēs labprāt dosim vārdu visiem, kas piedalīsies, lai uzdot jautājumus un izteikt savus viedokļus. Kolīns kungs, lūdzu jums vārds. Sorry, by... Paldies. Gribēju pateikt, ka esmu patiešām gandarīts par uzaicinājumu ierasties Eiropas parlamentā. Un, protams, jāņem vērā, ka daudzi cilvēki ko jūs minējāt, Saharo balvas laureāti dara patiešām smagu darbu un gribēju uh, atzinīgi vērtēt viņu drosmi un uh, viņu varoņdarbus, jo Google arī ir konstatējuši, ka, piemēram, ja kādā valstī nav runas un izteiksmes brīvības un jūs var pat apcietināt par to, ko jūs darāt, tad uh, ir ļoti svarīgi, ka jūs varat uh, izmantot šādas saziņas līdzekļus un ir ļoti labi, ka ir tādi cēli cilvēki, kas cīnās par vārdu brīvību. Un kaut kas ļoti vienkāršs. Nu, īstenībā izteikšanās tiešaists režīmā mums ir morāls arguments, protams, jāņem vērā, ka tas ir arī, eh, ka to apdveš arī, zinām, politiskā nokrāsa, bet eh, katram ir jābūt iespēja piekļūt informācijai, ko viņi vēlas izmantot, un, protams, cilvēkiem ir eh, jābūt iespējai pašiem izteikties, paust savu viedokli un paust savu viedokli, lai to viedokli, ko viņiem uzspiež valdība. Ja mēs runājam par brīv, izteiksmes brīvību internetā un brīvu piekļuvi e, informācijai, tas ir visai tehnisks dabas jautājums, un tajā brīdī mēs varbūt e, neustveram tik nopietni pārējos aspektus, kas ir saistīti ar izteiksmes brīvību. Un, protams, Google atbalsta izteiksmes brīvību, mēs saprotam, kāda ir mūsu spēlējumā loma, bet mēs runājam galvenokārt arī par morāls dabas argumentiem Ja mēs, piemēram, runājam par kādu bērnu Bangladešā, pirms 10-15 gadiem eh, viņam nebūtu piekļuvis nekādām internetā enciklopēdijām, jo tas būtu pārāk sarežģīti un, protams, uh, Ehm, bibliotekas arī nav pieejams visur eh, pilnīgi vienkārši tādēļ jāņem vērā, ka internets eh, piedāvā ļoti daudz jaunu iespēju, bet jāņem vērā, ka diemžēl daudzas valdības pasaulē nevēlas, lai pilsoņi uzzinātu pilnīgi visu informāciju. Apmēram pirms astoņiem, deviņiem gadiem bija dažas valdības pasaulē, kas bloķēja internetu, filtrēja tajā ievietoto um, saturu, bet jāņem vērā, ka tagad šāda valdības skaits ir pieaudzis, to ir daudz vairāk nekā pirms pieciem līdz sešiem, pirms pieciem, sešiem gadiem. Protams, jāņem vērā, ka daudz cilvēku turpina izmantot internetu, ņemot vērā m, mm, arī tāds drosmīgs cilvēks kā jūs Sahara balss laureāti bet, diemžēl, eh, ir pasaules daļas, kur mēs šo cīņu zaudējam un ir grūti konstatēt, eh, ko tad īsti vainot tajā visā, bet ir jāsaka, ka cilvēku individuālās brīvības eh, daudzās pasaules valstīs tiek ierobežotas, un pat tas notiek pat tādās valstīs, kas ir ierobežojošāks nekā mēs paši. Uh, Ja, piemēram, Jāsņem vērā, ka pieaug to valdību skaits, kas bloķē piekļuvu konkrētām internetlapām, filtrē saturu internetā, un tādēļ mēs uzskatām, ka Eiropas parlaments veic ļoti nozīmīgu darbu, un Google arī turpinās savus centienus, lai uzlabotu saziņas brīvību. Kādēļ mēs ko tādu darām? tieši morāla apsvērumu dēļ, un ir jāparūpēs par to, lai uzņēmumi, valdības, arī aktīvisti, tajā skaitā tie, kas sēž šajā zālē, turpinātu aizstāvēt cilvēku pamatiesības, proti piekļūt informācijai, tādai informācijai, ko viņi vēlas uzzināt, pašiem brīvi izteikties, protams, saskaņā ar likumu. Un e, īstenībā esmu arī ļoti lepns, ka esmu viens no tiem cilvēkiem, kas cīnās par šādu saziņas brīvību un tiesībām. Paldies! Paldies! Turpin priekšstādātāji, paldies par jūsu prezentāciju. Un tagad došu vārdu Andriju Pūdekāta kungam. Lūdzu, uz piecām minūtēm. Paldies! Ja mēs runājām par internetu, uh, jāsaka, ka tas ir globalizēts un decentralizēts mēdījis, un tāds tas ir bijis jau no paša sākuma, un jāņem vērā, ka mēs te piedzīvojam uh, gan tāds augšup ejas, gan lejup ejas, bet cilvēki, pateicoties internetam, var daudz ātrāk piekļūt informācijai, cilvēki var uh, sazināties reālā laikā, uh, internetā ievietot saturu, dažādu informāciju, un, protams, ir iespējams arī labāk organizēt dažādas pasākums, ņemot vērā saziņas iespējas iespējas internetā. Tādēļ visi, kas gribēja vēsturiski kontrolēt informācijas plūsmu, eh, nu, viņiem tagad rokas ir eh, vairāk sasaistītas. Tātad visi, kas mēģina ieviest kaut kādu cenzūru un mēģina nostāties starp sabiedrību un tās tieksmi iegūt informāciju, viņu uzdevums ir kļūst daudz sarežģītāks. Mums ir jādeko, jādemokratizē uh, izteiksmes brīvība un īsnībā internets ir viens no veidiem, kā to ir iespējams darīt. Uh, Ja mēs uh, sar, salīdzinām internetu ar apraidi, ar nacionālajām apraides uh, kompānijām, uh, tās galvenokārt tika izveidotas pateicoties valstu resursiem un izmantotas valstu mērķiem, un valsts apraides kanāli tika izmantot, lai cilvēkiem sniegtu informāciju. Un īstenībā tie, kas izveidoja uh, internetu ir inženieri, un viņus var salīdzināt eh, ar eh, automehāniķiem. Ja, piemēram, automašīna labi darbojas, eh, tad viss ir kārtībā, jūs varat ar to braukt, kurp vien, to, kurp vien vēlaties un kurā virzienā. Un internetā notiek līdzīgi, un eh, mēs nevaram pateikt, ka internets ir vai nu labs vai slikts, nekas te nav, ne melns, ne balts, ir atkarīgs. Tad, kas ir atkarīgs no tā, kā cilvēki izmanto internetu, kādas tehnoloģijas tiek izmantotas un kādas infrastruktūras. Un īstenībā internetu ir iespējams nu, izmantot gan labos, gan ļaunos nolūkos. Un, protams, cilvēku tiesību aktīvisti visā pasaulē ļoti aktīvi izmanto internetu. Uh, mēs varam uh, izsakot, ko dara represīvas valdības, mēs varam mobilizēt konkrētus spēkus, mēs varam apmainīties ar informāciju, un ir ļoti grūti kaut ko turēt noslēpumā, ņemot vērā internetus un to, ka visiem ir pieejami telefoni ar kamerām un tā tālāk. Un, protams, cilvēktiesību kustības pārstāvjiem internets ir ļoti svarīgs instruments. Daudzi pasākumi demonstrācijas tiek organizēti pateicoties informācijai internetā. Un jāņem vērā, ka daudzi no aktīvistiem nemaz nav tādu tradicionālu cilvēku tiesību organizāciju pārstāvi vai politiķi. Tie ir neatkarīgi cilvēki, kas to izmanto. Viņi izmanto šīs uh, internetu tehnoloģijas, lai mobilizētu tautas masas un lai sniegtu informāciju. Un jāņem vērā, ka sākumā tuvējos austrumos internets. Um, tautas kustības laikā netika izmantots tik aktīvi. Protams, ka šis uh, aktīvisms internetā ir uh, pieņēmies apmēros un spēkā, un pēdējos gados tas vērojams īpaši daudz. Jaņem vērā, ka internetam ir tāds uh, neitrāls raksturs, jebkurš var izmantot internetu, jebkurš tur var izmantot platformu, ievietot saturu tieši saistē, un, protams, valdībām represējošām valdībām tas nepatīk, jo tas apdraud viņu varu. Un, protams, tā ir milzīga demokratizācijas vara, tādēļ šādas valdības uh, kļūst ļoti striktas, Tās mēģina ierobežot izteikšanos interneta vidē, uh, uzliek dažādas ierobežojumus un jāņem vērā, ka ķīnieši, piemēram, ir uztaisījuši tādu Ķīnas internetu un, piemēram, uh, viņu pilsoņi nevar izmantot internetu pakalpojumus citās valstīs un viņiem ir grūti pieiet citu valstu lapām un tas pats notiek arī Irānā un citās valstīs. Bet jāatzīst, ka arī demokrātiskas valdības uh, īsti uh, Eh, internetu neuzskata par kaut kādu zelta bedri, jo tur arī ir, piemēram, neonacisti un eh, citi radikāli noskaņot cilvēki, kas izmanto internetu savos nolūkos. Tādēļ gan eh, nedemokrātisku, gan demokrātisku valstu valdības grib ieviest kontroli attiecībā uz interneti. Tādas iniciatīvas ir Krievijā, Ķīnā, arī Brazīlijā un citās valstīs. Uh, Un īstenībā šo valstu valdības grib ieviest kārtību internetā, eh, līdzīgi kā tas notiek eh, apraides sistēmās. Protams, valstis grib eh, kontrolēt internetu un, protams, nedemokrātiskas valdības tādā veidā grib vēl vairāk represēt savus pilsoņus un jāņem vērā, ka šo mēdīju citi mēģina uh, Eh, padarīt par tādu kā kabeļu televīziju. Ja jūs, piemēram, eh, ieslēdzat televizoru Ķīnā, tad jūs varat redzēt varbūt piecas TV programmas, bet Amerikā tās ir 5000 programmas. Eh, ko es vēlējos teikt noslēgumā? Mēs tagad runājam par uh, saziņas politiku, par neutralitāti, par uh, autortiesību pārkāpumiem, bet jāņem vērā, ka šie komunikācijas jautājumi bieži vien ir neatraujami saistīti tieši ar cilvēktiesību jautājumiem, jo ja mēs nepalīdzēsim cilvēktiesību aktīvistiem arī internetā, tad mēs zaudēsim šo cīņu. Paldies, padepata kungam, un tagad nav Vrūzo kungs lūdzu. Jūs esat viens no pazīstamākajiem blogeriem, jeb interneta emuāru rakstītājiem. Paldies! Vispirms gribēju teikt, ka, lai arī es esmu šeit stādīts priekšā blog, kā blogers, es nebūtu neesmu no tāds augsti internetu attīstīts valsts. Mūsu valstī ar deviņiem miljoniem iedzīvotāju tikai viena trešā daļa no iedzīvotājiem ir guvusi piekļuvi internetam, un visi interneta lietotāji, no visiem interneta lietojumiem tikai 20% eh, saņem piekļuvi ātr, ātram internetam. Nu, respektīvi, tie, kuriem ir kļuvi, viņi varbūt to neizmanto vai nedara to vismaz modernā veidā. Un pat Baku, kas ir Azerbaidžāns galvaspilsēta, un kur it kā notiek milzīga attīstība, tiek būvēts infrastruktūras, interneta infrastruktūra pat par sevi ir ļoti novecojusi un vecmodīga. Un vidējais interneta ātrums ir 2-3 megabaits sekundē, kas jums varētu šķist pat smieklīgi. Turklāt internets ir ārkārtīgi dārgs. Ne tā kā jums šeit. Un Azerbaidžānā vidējais internetu lietotājs, nu, ļaujiet man jums stādīt viņu priekšā, ir pilsētas iedzīvotājs ar vidējiem stabiliem ienākumiem. Un kāds, kam ir drosme izteikties, bet Azerbaidžānā internets šobrīd ir cilvēktiesību cīņas paša, pašā avangardā. Kā tas nācies, ka valstī, kurā ir tik ļoti novecojusi interneta infrastruktūra, internets ir kļūst par galveno ieroci cīņā par cilvēktiesībām? Nu, lai to skaidrotu, mums jāskatās uz pašreizējo valsts politisko sistēmu, kas, protams, ir autoritāra, tā ir autoritāra valsts, tā gan ir, uh, Eiropas padomas locekli, tāpat arī Austrum partnerības programmas dalībniece Eiropas sadarbība ar Eiropas Savienībā. Savienību, bet nestoties uz to, valsts ir, ļaut man samklēt skaitlī, simt, numur 152. Uh, in, indeksācijā, ko sagatavojuši reportieri bez robežām. Salīdzinājumā ar 2003. gadu, kad tā bija 113. Tātad situācija ir tikai pasliktinājusies un būtiski pasliktinājusies astoņu gadu laikā. Azerbaidžānā ir ļoti daudz apcietinātu žurnālistu. Tika apcietināts galvenās avīzes, galvenais izdevējs, un šo joprojām ir cietumā, tāpat arī ir bijuši divi izdevēji, kas vienlaicīgi tika arestēti un turēt apcietājumā un tā tālāk. Valdība ir slēgus gan laukums, gan eh, ielas, nav pieļāvusi nekāda veida protestus, nemierus. Tradicionālie plašsaziņas līdzekļi savā darbībā nespēja panākt pilnīgi neko, un šādos apstākļ, apstākļos demokrātiju eh, var veidot veicināt tikai ar internetu palīdzību, un to dara arī īpaši, arī īpaši liberāls jauniešu grupas, liberāli noskaņotas grupas. Tā visu rezultātā ir milzīga starpība starp reālo dzīvi Azerbaidžānā, kur viss tiek kontrolēts, eh, ierobežots, un Aze, Azerbaidžāņu interneta pasaule, kur pastāv brīvība, kur ir atvērtība tehniskā līmenī. jo visas rīcības eh, rezultāts ir nonācis, novedis arī, piemēram, pie Facebook eh, izveid, izveidošanas Azerbaidžanā. Ir tāda kā Facebook republika, kas vairs nav šī postsovietiskā ierobežotā republika, bet gan brīva un atklāta valsts. Nu kā tad nonācām tik tālu? Kā tas var būt, ka internets ir brīvs tādā valstī kā Azerbaidžāna? Nu, tas ir jautājums, par ko neret, ne, nereti domājam. Valdība ir opresīva, nospiedoša, bet internets šķiet brīvs. Bet, nu, jās, jāsaprot tas, ka internets tomēr nav eh, pavisam reāli brīvs. Tehniski nav nekādas cenz, cenzūras. Uh, un tam filtru un tam līdzīgi, bet, protams, ka valdības rīcība uh, tiek vērsta pret internetu lietotājiem. Valdības saprot, ka tā nespēja kontrolēt šo internetu pasauli, informācijas plūsmas un darbības internetā, un tāpēc tā izvēlas citas eh, metodas, piemēram, šīs vecās, veco laiku eh, metodas apcietinot internetu aktīvistus. 2009. gadā, piemēram, divi internetu aktīvisti tika apcietināti, tāpēc, ka bija sagatavojuši satīras video. Nu, jūs googlā varat sameklēt šo video. Viņi saucas Donkey Bloggers. Nu, un, eh, un Eiropas parlaments, to starp Šākas kundze, mēģināja mums palīdzēt atbrīvot šos cilvēkus. Centās eh, šos cilvēkus atkal atbrīvot. Jā, viņi ir brīvi, bet, nu, lūk, tagad apcietināti ar divi citi internetu aktīvisti. Un pavisam nesen Amnesty International uh, sagatavoja ziņojumu, par to, par valstīm, kur uh, internetu komentāri var jūs novest pie cietumso. Tas ir Ķīna, Sīrija, vēl kāds valsts un Azerbaidžāna. Uh, mums bija arī aktivisti, kas devušies prom no valsts un kas tagad atgriežas valdībā, cenšas kaut ko vērst par labu. Un noslēgumā tāpēc gribēju teikt, ka internets mūsu valdībai ir e, tāda bīstama lieta. Tas ir kā, kaut kas tāds, no kā ne par kādu varīt nevar tikt vaļā. Un kāds valdības pārstāvs teica, ka internets ir kā tāds melnais skaķis, kuram nav kleņojošais skaķis kurš dodas katrā namā iekšā bez atļaujas. Un, lūk, valdība uzskata internetu par šādu klaņojošu kaķi, cenšoties to apspiest, iznīcināt, bet, nu, mans uzstāšanās laiks ir beidzies, un noslēgumā gribu teikt, ka kiberdisidenti pilnīgi noteikti turpina cīņu Azerbaidžānā. Un, nu, vakar pat redzēju ziņojumu par to, ka Azerbaidžānas valsts televīzija atkal uh, Eh, tiek organizē melu kampaņu pret Azerbaidžans blogeru, kas dzīvo Eiropā. Tātad tā ir valsts televīzija, kas tērē līdzekļus, lai vērstos lūk pret, eh, pret, pret šādu blogu. Un atcerēsies lūdzu, ka šī valsts ir arī Eiropas padomas locekla. Un tas ir briesmīgi. And, uh, now, uh... Paldies! Tālāk došu vārdu mūsu kolēģē Šākas kundzei. Viņa aktīvi darbojas kultūras un izglītības komitejā. Lūdzu, kolēģi! So much! Liels paldies! Gribu pateikties priekšsēdētājiem un visiem citiem, kas padarīs šo semināru par iespējamu. Es domāju, ka ir lieliski, ka varam būt šeit visi vienā zālē, ka šeit var būt Sakarau balvas laureāti. Eh, tas tiešām ir tiešām ar lielu pazemību skatos uz jums un e, domāju ar cieņu par to, cik lielu ietekmi spējus, spējuši panākt. Un, e, protams, gribu pieminēt arī visus tos, kur vārdi nav balvu saņēmēji sarakstā, bet kuri tāpat ir jums palīdzējuši un kas ir ļāvuši jums e, cīnīties un padarīt ietekmi ar vien plašāku un plašāku strādāju ne tikai pie kultūras izglītības un jauno plašsaziņas līdzekļu jautājumiem, es strādāju lielā mērā arī pie uh, ES ārlietu politikas un tirdzniecības politikas. Un tieši no šā skatu punkta es arī gribētu šodien izteikties, runājot par tehnoloģijām un cilvēktiesībām. Dzīvojam laikos, kad pārmaiņas notiek tik dienas. Atminēsimies kaut vai vēlēšanas 2009. gadā, kad kļuvām par acu lieciniekiem tai drosmei, kas izgāja ielās Irānā un prasīja, kas notika ar mūsu balsīm. Irāna šodien ir diena, kur ir vieta, kur valsts cenšas izveidot halālu internetu. Atcerēsimies, lūk, arī Ķīnu. Jūs jau pieminējāt, Andriu, Ķīnas internetu. Tas, būt, tas būs arī tāds Irānas pilnībā cenzurēts, cenzēts internets. Indijā un Ķīnā, Irānā un Ķīnā ir milzīgi liela centralizācijas joma, un nedrīkstam tāpat laikā aizmirst, cik milzīga loma ir šīm tehnoloģijām. Tā tas bija arī Ziemeļāfrikā, tas tā ir arī mūsu sabiedrībā. Cilvēki daudz vietu organizējas, mobilizējas e, tieši tāpēc, ka pastāv internets ar tā palīdzību. Individi šādā veidā ir daudz spēku pilnāk, informācija dod spēku, tā ļauj e, apšaubīt daudz ko, kas nav taisnīgs. Un es tiešām gribētu cerēt, ka visām šīm tehnoloģijām ir tikpat liela ietekme uz demokrātiju, veicinoša ietekme uz demokrātiju arī šeit Eiropas Savienībā un ne tikai ārpus Eiropas. Cīņa par cilvēku tiesībām pilnīgi noteikti ir pārgājusi uz internetu pasauli. nu, mēs esam balsojuši par piekļuvi internetam. Nu, kādreiz sākumā uh, visi rausti uzats teica, vai tad tiešām šīs tiesības uzskatāmas par pamattiesībām, bet laiks pierādīs, ka internets ir arvien spēcīgāka infrastruktūra un patiešām var palīdzēt aizsargāt pamattiesības. Tās ir pamattiesības. Piekļuvi informācijai, neskatoties uz cenzūru, uh, eh, spēja izlausies cauri tabu, tabu tēmām, kas. Uh, pie, nav, nav apspriežams valstī, kā piemēram sieviešu veselības aizsardzība eh, nereti Āzijas valstīs ir tabu. Preses brīvība lielā mērā arī atkarīga no jaunām tehnoloģijām. Tāpat arī izpausmas brīvība, izteiksmes brīvība un brīvas pulcēšanās brīvības. E, sabiedrībā, kur iespēja, tas palīdz radīt sabiedrību, kur var dokumentēt cilvēktiesību pārkāpumus, un tad šie pārkāpumi ir arvien grūtāk īstenojami, jo, ja ir kameras visur, ja ir visur fotoaparāti, tad tas var kļūt sarežģītāk. Bet, protams, ka visas šīs tehnoloģijas maina arī to, kā mēs raugāmies uz cilvēktiesībām. Pirms man ievēlēja Eiropas parlamentā, strādāju starptautiskajā tribunālā bijušai Dienvidslāvijas republikai, uzklausījām liecības eh, par kara noziegumiem, kas tika pastrādāti. Un atminos, cik ārkārtīgi retos gadījumos bija pieejamas fotografijas video, nebija tikpat kā vispār. Tas tiešām bija liels dārgums, ja, kā, ja kaut kur šādi, šādas liecības dokumenti tika pieejami. Pārsvarā bija jāpaļaujas uz cilvēku vārdiem, li, mutiskām liecībām, un nereti šīs liecības nācās pārbaudīt atkal un atkal. Un tas bija tikai pirms 20, 15 gadiem. Un lūk, paskatieties, kas noticis tagad, cik daudz liecību un dokumentācijas ir pieejams šobrīd. Turklāt jāsacina, ka tie, kas cenšas apspiest iedzīvotājs, protams, mācās ļoti strauju, mācās viens no otra, mācās no pieredzējušākiem, no zinošākiem par tām iespējām, ko arī viņiem piedāvā jaunās tehnoloģijas. Uh, Mēs eh, zinām par virkni cilvēku, kurus eh, ir eh, spīdzinājuši, lai piek, iegūtu parols un piekļūst viņa e-pasta kontiem Tunisijā. Benalī valdība bija viena no tām, kas bija ļoti zinoša internet tehnoloģijā un spēja kontrolēt informācijas plūsmas Sīrijā tikai pagājušu ziemu tika noteikts ierob, atbrīvot ierobežojumu jauniešu internetu izmantošanā. Atcerēsimies, ko teica nu pat cilvēks Nazar, pārstāvs Nazarbaidžāns. Sociālie plašsaziņas līdzekļi un tīkli pilnīgi noteikti ļauj uh, sazināties, bet to nebija iespējams darīt, kad valdība to tik ārkārtīgi cieši novēroja. Šobrīd Arī šobrīd ir tādas Eiropas, ir tāda Eiropas uzņēmuma, kas veido centralizētas novērošanas sistēmas Sīrijā, strādā tādās valstīs kā Bahreinā, piemēram, ar savām tehnoloģijām. Mēs zinām, ka Irānā gandrīz puse no cietumniekiem, e, piemēram, ir tikuši konfrontēti ar viņu pašu ēpastu transkripcijām. E, un arī e, Lielbritānijā un citur Eiropā ir bijis, bijusi runa par internetu ierobežošanu lai kontrolētu, piemēram, nemierus. Tātad, ko darīt? Kā politiķi eh, mēs nevaram būt pārlieku piesardzīgi tajā brīdī, kad mēģinam regulēt in internetu. Nedrīkstam turklāt rīkoties vienu pašu, mums jāsastrādās ar korporācijām, ar NVO un eh, cilvēktiesību aizsardzības organizācijām, ar visām interesētajām pusēm jo ir vairāk svarīgi demokrātijas elementi, kā piemēram demokrātiskā kontrola un pilnvaru nodalīšana, kas jāpatur prātā, Mums ir vajadzīga informācijas, ko varam paļauties, arī interneta līmenī. Turklāt vajadzīga informācija par kibernoziedzību, tā lai mēs tomēr pār, vienlaicīgi pārlieku nekontrolētu internetu. Mums ir jāzina, kā, ko, piemēram, uzņēmumu eksportē, ko importē un tā tālāk kādām sabiedrībām, tā lai nebūtu tā, ka mēs e, ne, neveiksmīgā kārtā e, neapturam, piemēram, autokrātisku režīmu finansēšanu vai apgādu ar uh, tehnoloģijām. Bet tāpat laikā jāskatās arī tālāk, jāskatās uz pētniecību un izstrādes tehnoloģiju jomā, jāredz, kāda šīm jaunajām tehnoloģijām varētu būt ietekmes, jāpārliecinās, ka mūsu rīcība ir uzticama, nedrīkstam apdraudēt arī mūsu ārpolitikas un strateģiskos cilvēktiesību mērķus, eh, izmantojot tehnoloģijas, ko piedāvā mm, kompānijas, kur bāze ir Eiropas Savienībā. Noslēgumā Gribēju vēl pateikt, ka internets un jaunās tehnoloģijas jau ir mainījušas mūsu dzīvi, bet nav mainījušas cilvēku pamattiesības, un tas mums jāpaturprātā. Thank you, Mrs. Šakie. Paldies Šāks kundzei. Esam uzklausījuši tik interesants uzrunas, un tagad versīsimies pie mūsu Saharovu balvas laureāti, kas pārstāv trīs dažādas kontinents. Vispirms Litvinas kundze, 2004. gada laureāte. Lūdzu, vārds jums. 5 minūtes, lūdzu. Labdien, mani. Jā, es runāšu krieviski. Tātad, mani pirmie vārdi ir pateicības vārdi par šo iespēju uzstāties tik svarīgas auditorijas priekšā par savu profesiju, par problēmām, ar kur saskarās mana valsts. Un šādā kontekstā, šo problēmu kontekstā, kas saistīts ar internetu attīstību, sociālo tīklu attīstību, es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka nedemokrātiskās valstīs tā ir unikāla iespēja cilvēkiem realizēt tiesības saņemt informāciju, izplatīt informāciju, jo nedemokrātiskie režīmi, viņi pastāv un turas uz monopoliju, kas viņiem ir pār informatīvo telpu. Ar to, ka uzspiež saviem plašsaziņas līdzekļiem propagandas funkciju, un cilvēkiem ir ļoti grūti orientēties dzīvē, saprast, kas notiek gan valsts iekšienē, gan arī pasaulē. Šobrīd ekonomiskās krīzes situācijā Baltkrievijā mēs varam novērot tādu it kā pozitīvu fenomenu. Mums ir ļoti pieprasīta informācija, kas nav cenzēta, brīva informācija. Un tas varbūt ir tas fakts, kas piedod mūsu spēku, neatkarīgai žurnālistikai palīdz tai apzināties savu lomu, savu nozīmību savu mērķi sabiedrībā meklēt un sniegt informāciju. Līdz ar to pirmā funkcija, ko pilda šobrīd internets valstī, ir informācijas apmaiņa. Saņemt informāciju un izplatīt patiesu informāciju. Valsts var reaģēja uz interneta auditorijas paplašināšanos, uz fórumu aktivitāti pieņemot stingrākus likumdošanas aktus, lai varētu kontrolēt internetu. Šobrīd Baltkrievijā visus resursus, kas sniedz pakalpojums Baltkrievijā, tiem ir jābūt BY domēnas zonā. Mums ir identifikācijas sistēma, internetu kafejnīcās bez atbilstošu identifikācijas dokumentu nevar internetu kafejnīcās lietot internetu, lai saņemtu šo piekļuvi, tev ir jāuzrāda vismaz pase. Un tāds lūk moments. Ir melnie saraksti izveidot valstī. Tur ir ap 30 resursu. Tur ir nokļuvuši, nu, negribētu teikt radikālākie, bet, nu, teikšu, ļoti aktīvi informatīvie resursi. Hārtī, eh, Belaruskie partizānu resursi, vesela virkne eh, dažādu resursu šis melnās sarakstos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka piekļuve šiem saitiem ir slēgts. Slēgta piekļuve. No valsts iestādēm, no eh, izglītības un kultūras iestādēm piekļūt nevar šīm adresēm. Uh, Neskatoties uz šo mēģinājumu kontrolēt internetu, internets tā vai tā paliek šī brīvā informācijas aprits zona, un pateicoties internetam, varētu teikt, ka visai valstī un pat vēl vairāk visai pasaulē bija iespējams sekot tam, kā norit tiesas procesi, tā skaitā šodien Oļis Beļatskis tiek tiesāts, tātad tiešsaistē iet reportāža un ir iespēja sekot tiešsaistē praktiski notiekošajiem. Otra funkcija, kas Baltkrievijā arī ir ļoti interesanta, ir mobilizēšanas funkcija. Pēc pēdējās eh, prezidenta vēlēšana kampaņas mēs izkļuvām par lieciniekiem tam, ko nozīmē mobilizēt eh, pretošanos, ko nozīmē, ka cilvēki spēj un māk konsolidēties, izmantojot eh, internetu tehnoloģijas. Vasarā bija brīnišķīga akcija bez eh, karogiem, bez vadoņiem. Mums bija revolūcija sociālajos tīklos, kad cilvēki vienā domājošie vienojas par pasākumu, ierodoties konkrētā sarunātā vietā, eh, bez skaļiem saukļiem, vienkārši dodas un aplaudē un ar kādu cietsirdību tika izgaiņāts šīs akcijas, tikai kārt jau reiz pierādīja to, cik lielā mērā valsts vara baidās no šīs informācijas, ko uh, ar internetu var sniegt un apvienot, mobilizēt. Internets Baltkrievijā deva arī iespēju izrādīt solidaritāti ar tiem represētājiem, kas mums pēdējā laikā kļūst arvien vairāk. Tad tiek vākti gan paraksti, gan arī līdzekļi tām ģimenēm, eh, kur ģimenes locekļi ir cietumos vai tiek savādāk represēti, pakļauti kādam represīviem pasākumiem. Un kas tad eh, pēdējā laikā mūs visvairāk satrauc, no kā mēs baidamies, eh, ka valsts varētu atkal nonākt pašizolācijā Un tāpēc es internetu attīstību, sociālo uh, tīklu attīstību saistu to ar tādu kā perspektīvu, tomēr perspektīvu demokrātiskām pārmaiņām manā valstī. Ka tajos apstākļos, kad mums tiešām ir pieejama šīs jaunās tehnoloģijas, nu nevar valsti atkal pārvērst par kādu teritoriju, slēgto teritoriju. Līdz ar to manas cerības ir tiešām uz demokrātiskām pārmaiņām ir saistīts ar informācijas apmaiņu, ar to, ka iedzīvotājiem, iedzīvotājiem manā valstī ir pieejami internets. Paldies! Jā, paldies! Paldies, ka pastāstījāt par grūtībām, ar kurām saskarās informācijas apmaiņa. Tagad Āfrika. Mums ir Saharau laureāte 2005. gada Hauva Ibrahim no Nigērijas. Viņa ir ļoti aktīvi cīnījusies par sieviešu tiesībām. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies. Eiropas parlamentu priekšsēdētāji un, un arī priekšsēdētāja vietniece Tāpat arī citi deputāti un cilvēktiesību komiteja vienkārši brīnišķīgi cilvēki un vēlos pateikties jums ļoti par to, ka devāt mums šo iespēju šeit tikties un apmainīties ar domām, viedokļiem. Vēlos pavisam īsi par trim lietām parunāt. Man tiešām e, pēc tam būs arī prieks piedalīties jautājumu un atbilžu daļā. Mēs piedaram pie cilvēkiem, kas saprot divus valodas - tehnoloģiju valodu un zinātnes valodu. Un es uzskatu, ka sievietēm ir jābūt avangardā šai kustībai, it īpaši sievietēm no jaunatīstības valstīm. Paldies, ka padalījāties ar informāciju par jaunām tehnoloģijām, it īpaši saistībā ar komunikāciju tehnoloģijām. Otra lieta, ko vēlos izteikt Tā ir saistīta ar to ietekmi, kas sievietēm ir šeit digitālajā pasaulē. Un es uzskatu, ka tas, ka mums ir šāda iespēja, mēs, mēs varam ar to lepoties. Sievietēm ir jābūt iesaistītām šajos procesos, visos eh, šo jauno tehnoloģiju segmentos, sākot no mobilo telefonu, joms līdz eh, raķešu zinātnēm, sākot ar mazām, maziem ciematiem un līdz lielām pilsētām jau gadsimtiem ilgi cīnējāmies kaut vai par lasīt prasmi. Un tas nav bijis tik vienkārši. Un tehnoloģija, kaut vai telefons, ir e, pievienojis vērtību ciematos tie, kam nav varas, kas ir analfabēti, kas ir palikuši bez varas un trūcīgie, pavisam vienkārši ar tādu rīku kā telefons ir spējuši izmainīt ekonomiskās varas sadalījums. Sievietes var doties uz e, ciema tirgu, un kāds paliek mājās, un tad, kad kāds ierodas e, saimniecībā, lai nopirktu cenu, e, par, kādas preces par kādu ļoti zemu, e, par zemu cenu šos preces, tad cilvēks tirgū spēs noskaidrot, kāda ir patreizējā cena konkrētā precēja. Viņi izmantos telefonu, pazvanīs uz šo lauksaimniecību un tā ir ekonomiskā vara, pateicoties tehnoloģija attīstībai. Un eh, nesen devos arī kalnā eh, pēc, pēc ūdens. Un eh, skatos, ka cilvēki turpat kalnā mierīgi atbild uz telefonu zvaniem. Es domāju, kas ir noticis? Mēs gadsimtiem ilgi cīnījāmies par to, ka cilvēku nu, tiesības ir mācīties lasīt un rakstīt. Mm. Bet uh, kā jūs mākat lietot eh, šo tehnoloģiju. Viņi saka, man tagad ir jāmāk eh, zināt šos burtus un eh, ierakstīt, lai varētu ierakstīt telefonā savu bērnu vārdus. Agrāk mēs nevarējām to nodrošināt, jo gan vīrieši, gan sievietes uzskatīja, ka nav nemaz nepieciešams mācīties. Nevarēja iemācīties skaitīt līdz desmit bet ar telefonu viņi tagad vēlas ievadīt numuru, viņiem nepieciešams mācīties šos skaitļus. Līdz ar to nezināšana ir pavadījusi mūs visus šos gadus līdz telefonu ieviešanai, un noslēgumā varu teikt to, ka nākotnē cilvēka cieņa un dzimumu cienīšana mūsu ādas krāsas cienīšana, mūsu izcelsmes cienīšana ir apvienojošs faktors. Tādai būtu jābūt mm, nākotnē saprast tehnoloģiju valodu un zinātnes valodu. Paldies! Thank you very much, Mrs. Ibrahim. And now... Paldies, Ibrahims kundze. Tagad Vei Jingsheng eh, kungs no Ķīnas, arī Sakarobāls laureāts. Paldies! Man ir ļoti patīkami izmantot šo iespēju ierasties Eiropas parlamentā, lai runātu par internetu kā nozīmīgi instrumenti. Kopš uh, eh, arāba pavasara visi saprot, ka ar internetu var mobilizēt cilvēkus. Un to var izmantot kā instrumentu revolūcijās. Ķīnā jau ātri cilvēks saprata, cik svarīgs ir internets, un Ķīnas iedzīvotāji ļoti aktīvi darbojas internetā, un bieži vien tādējādi var piespiest valdībai kaut ko mainīt. Piemēram, pirms dažiem mēnešiem Ķīnas valdība arestēja AIVV eh, mākslinieku, uh, Un cilvēki organizējās internetā, lai piespiestu valdību atbrīvot viņu. Un pat šobrīd Ķīnas valdība meklē iespējas arestēt viņu vēlreiz. Bet šobrīd vēl spēcīgāk šī pretošanās eh, kustība ir izveidota, un desmit dienu laikā tika saziedota nauda, vairāk kā desmit miljonu eh, ķīnas naudas vienību, un eh, savākt līdzekļi, lai aizstāvētu eh, šo cilvēku. Un internets ir līdz ar to kļuvis eh, par eh, iespēju cilvēkiem paust savus domas. Protams, ka rietumu kompānijas, kas izstrādāja uh, internetu, ir, protams, snieguši uh, instrumentu cilvēkiem, bet nevienmēr tas tiek izmantots pozitīvi. Ķīna bija viena no pirmajām valstīm, kas sāka cenzūru piemērot internetā. Diemžēl šāda tehnoloģija, nu, to viņi iegādājās no rietumu uzņēmumiem. Un tādu uzņēmumu kā Google un Yahoo nodrošināja Ķīnas valdību ar informāciju par eh, tiem, kas lieto E, internetu, līdz ar to tos varēja izmantot kā pierādījums tiesā, un tas absolūti nepalīdz e, e, šiem drosmīgajiem cilvēkiem, kas bija pauduši savus viedokļus internetā. Līdz ar to rietumu valstis un precīzāk rietumu uzņēmumu, rietumu politiķi, viņiem būtu jāsaprot, kāda tehnoloģijas ir īstenojams un kādā veidā dažu valstu valdības, diktatūras var izmantot tās ļaunprātīgi. Uh, Un daudzās valstīs internetā nav patiesas brīvības, valdība to kontrolē, un viņus atbalsta rietumu uzņēmumu. Ķīnas iedzīvotāji, daudzi mani draugi atgādināja man pieminēt to, ka rietumu uzņēmumi atbalstīja Ķīnas valdību un di diktatūras valstis, kuras šajās valstīs eh, ierobežoja cilvēks, neļauj viņiem paust savus uzskats. Es ceru, ka rietum valstis, to valdības virzīsies uz priekšu, nevis kāpsies atpakaļ, kā tas notiek eh, šobrīd. Piemēram, ASV valdība eh, ļoti piesardzīgi veido savas attiecības ar Ķīnu, cerot uz finansiālu atbalstu krīzē un tādējādi tiek ignorēta cilvēktiesību pārkāpuma Ķīnā. Ķīnas valdība pilnīgi atklāti ir ignorējusi rietumu valstu norādījums, un cilvēktiesība aktīvisti sūdzas. Tad, kad viņi vēlas runāt par cilvēktiesībām rietumu valstī, neviens neklausās, un Ķīna tas pats ir, Ķīnas valdība neieklausās. Uh, Līdz ar to šāda situācija ir lielā mērā saistīta ar finanšu situāciju. Daudzi mani draugi, ja, lūdzu man šeit pateikt, ka pirmkārt jau Ķīnas valdība neglābs rietuma, rietuma valstis krīzē, jo uzskata jūs par ienaidniekiem. Otrakārt, cilvēktiesības un pamatvērtības. Es ceru, ka uh, rietumu valstis nezaudēs savas uh, pamatvērtības. Jūs vēlaties uh, ar biznesu nodarboties, uh, vēlas nodro, nodrošināt uzplaukumu, bet neaizmirstiet tā laikā arī cilvēktiesības. Es vēlējos jums atgādināt par to. Es, protams, nepārstāvu visu Ķīnas tautu šeit. Es varu Es, cik, cik es saprotu, daudzi Ķīnā ir ļoti varonīgi un tic ka Ķīna var stāties uz demokrātijas ceļa līdzīgi kā ar arābu pavasaru to izdarīja Ziemeļāfrika. Es ceru, ka mēs saņemsim atbalstu savos centienos, bet vēlamies atgādināt rietumu valstīm nedomāt tikai par īstermiņa mērķiem, bet arī domāt ilgtermiņā. Piemēram, arābu pavasarī rietumu valstis ļoti slikti sev parādīja tas atstāja pārāk daudz lietas, par kurām domāt un uztraukties rietumu valstis pilnībā neizprot to, ka cilvēkiem šajās valstīs ir tādas pašas vēlmes kā jums. Ja jūs neatbalstīsiet viņus, tad, tad kad uh, valsts būs neatkarīga, kā tad veidosies šīs attiecības, tāpat kā Ķīnā. Ja jūs aktīvi uh, nes, neiesaistīties eh, šajos procesos, tad uh, kāds tad varēs būt pēc tam attiecības. Mēs gadiem ilgi eh, apbrīnojām eh, notikumus rietumos, bet eh, esam diezgan vīlušies par attīstību pēdējos gados. Es ceru, ka mēs visi varam cīnīties kopā, lai pasauli kļūtu labāka un būtu mazāk konfliktu. Paldies! Σας ευχαριστώ πολύ ε, και τώρα ήθελα να... Paldies! Vainšenga kungam Un tagad došu vārdu mūsu uh, paneļa dalībniekiem, lai viņi vienas minūtes laikā varētu katrs reaģēt uz laureāta izteikumiem. Tagad vēlējos pavaicāt paneļa, uh, panelis ēdošiem, vai jums ir uh, kāds piebildes. Kolīns kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka tāpat kā visus citus zālē, mani ļoti iedvesmoja eh, Nobela Saharau balvas laureātu izteikumi. Jaņem vērā, ka mēs nekad nesam eh, informējuši valdību par internetā ievietoto informāciju Ķīnā. Gribēju tikai to pateikt, un pirms mēs uh, palaidām Google meklēšanas mašīnu pirms pāris gadiem, uh, Mēs uh, beidzām pašcenzūru Ķīnā pirms viena gada, un es domāju, ka jūs to jau būsiet pamanījuši. Bet ko mēs varam secināt? Tad, tad tā ir cīņa, kurā var uzvarēt gan valdība, gan aktīvisti. Un protams, ir jāizdara spiediens uz valdībām visā pasaulē, nu vai to varētu darīt parlaments vai kāds cits, lai mēs varētu pacīnīties par tiem cilvēkiem, kas, diemžēl, atrodas visai, nu, daudz pēdīgākā situācijā nekā mēs paši. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties turpin priekšsēdētāji? Tagad vai vēlāk? Sākas kundze, jā, es domāju, ka kādam citam dos vārdu pirms manis. Uh, Es arī ļoti aktīvi cīnos parlamentā par to, lai mēs būtu uzticami savā lomā kā cilvēku tiesību aizstāvi. Un, protams, bieži vien tehnoloģijas tiek eksportētas uz valdībām, uz uh, izlūkdienestiem, uz uh, valsts uzņēmumiem, ka šīs tehnoloģijas izmanto, lai izspiegot paši savus pilsoņus. Mums ir jāvēro šie procesi, un mēs nevaram apstāties tikai pie uh, dažādiem tehniskiem standartiem. Ir tehniski standarti, kas ir jāievēro Eiropas uzņēmumiem, kas ražo telefons, un tiek runāts par to, kā, piemēram, policija var iejaukties cilvēku saziņā, var noklausīties telefonu sarunas un tā tālāk. Uh, Nu jā, ja piemēram bērns pazūd, tad tas ir iespējams, vai piemēram zem kupens tiek aprakts eh, slēpotājs, bet mums ir jāsaprot, ka ir likumi, ka ir eh, krimināla kodeks, kad ir iespējams šādi iejaukšanās privātajā dzīvē vai izmantot GPS signālu, lai atrastu kādu cilvēku, lai konstatētu viņa atrašanās vietu. Un Piemēram, vai šo GPS var izmantot arī, lai konstatētu, ka vienā konkrētā vietā uz ielas ir savākušies vairāk par desmit cilvēkiem. Gribu pateikt, eh, ka Ibrahim kundze ir pilnīgi taisnība, ka piekļuvi internetam un citām tehnoloģijām ir nepieciešama, domājot arī par šo cilvēku labāk iekļaušanos sabiedrībai. Cevišķi svarīgi tas ir sievietēm. Paldies. Paldies, Šāks kundze. Un tagad došu vārdu Džordžo Kušvili kungam no startautiskā konfliktu un sarunu vešanas centra. Lūdzu. Thank you very much for. Paldies. Paldies par jūsu pamatīgajām prezentācijām. Mums, protams, ir jārunā par tehnoloģiju izmantošanu cilvēktiesību aizstāvībā, bet mēs beidzot esam sapratuši, ka nevajadzētu ierobežot cilvēku tiesību deklarācijās izmantoto valdu, valodu. Nevajadzētu izmantot tādus vārdus, kas tika izmantoti pirms revolūciju laikmetos. Mēs varam izmantot modernu valodu, modernas tehnoloģijas, lai apmainītos ar informāciju. Piekļuve Uh, informācijai ir nenoliedzami viena no cilvēku pamatiesībām modernajā pasaulē. Protams, daudzi uh, redz, kā, piemēram, internetu operatoru pakalpojumu piedāvātāji sadarbojas arī ar iestādēm un tā tālāk, un ka ir grūti visai šai plūsmai izsekot. Mēs zinām, ka daudzas valstis ir mainījušas likumdošanas, lai varētu uh, iejaukties uh, piekļuvēji informācijai un varētu izsakot tam, kas notiek internetā. Diemžēl šādas manipulācijas joprojām notiek un Un starptautiskajām aģentūrām ir grūti uz to reaģēt. Ko es piedāvāju? Tā tad jādomā par brīvu informācijas plūsmu internetā, protams, ja tas nav pretrunā ar konstitūciju. Vajadzētu internetā arī runāt par cilvēktiesībām, lai īstenībā uh, dalību valst, tām valstīm, kas ierobežo brīvību internetā, tik parādīta uh, sarkanā kartīte, tā kā uh, futbolā. Paldies! Un tagad uh, Viljams Blēks no Ugandas. Vai jūs vēlaties izteikties? Nē? Please, your proposals. Lūdzu, ko jūs piedāvājat? We have 50 minutes for interaction. Sorry. 50 minūtes mums ir atvēlēts. Es atvainojos priekšsēdētājas kundzes nelūdzu vārdu. Please. Can you introduce yourself, please? Yes, yes. My name... Vai jūs varat stādīties priekšā? Es esmu Šikmans no Serbijas pārstāvu Resistance, uh... kustību, ko angļu valodā sauc resistance, pretestība. Mēs kādreiz cīnījāmies pret Miloševiču, tagad pārstāvu uh, apmācības organizāciju, kurā mēs uh, apmācām cilvēkus no vairākām valstīm. Uh, no Ukrainas, Gruzijas, Maldīvas salām, Ēģiptes, Venecuēlas un palīdzējām arī uh, Libānai, tad, kad viņi uh, no valsts eh, padzina Sīrijas armiju bez konflikta. Bet ir jāsaprot, ka jaunajos medijos ir sastopams arī lamatas. Protams, jūs varat aizstāvēt savu viedokli šajā virtuālajā pasaulē, un jūs varat uh, pret saviem ienaidniekiem cīnīties virtuālajā pasaulē, bet jums ir jācīnās pret viņiem arī reālajā pasaulē. Un uh, sociālos tīmekļus var izmantot tikai kā tādu rīku, kā instrumentu, un iepriekšējā paneļa runātāja jau to visai labi ilustrēja. Tātad tas ir instruments kas patiešām ir jēgpilns un uh, gribēju pastāstīt, ka tad, kad uh, Sērbija pievienojas internetam, tad internets vēl atradās uh, tādos autiņos un attīstība, protams, ir notikusi. Man kādreiz likās, mm, ka cilvēki vienkārši spēlēs mājās kompjūta spēlītas un e, neizmantos dators, lai, piemēram, e, organizētos demonstrācijā pret Miloševiču. Bet kas notika, piemēram, citās valstīs, Sīrijā? Not even think. Yeah, Tā tad uh, reakciju ir ļoti daudz, tās ir daudzskaitlīgas Lībijā, mēs redzējām, kas notiek. Uh, Tā tad internets ir kļūst par patiešām nozīmīgu platformu, lai apmainītos ar informāciju un organizētos. Bet es gribēju teikt, ka vajadzētu vairāk atbalstīt tādu mierīgu pretošanos. Jā, ja Mēs vēlamies, lai cīņa par cilvēku tiesībām vainagotos ar panākumiem, ja mēs negribam piedzīvot vēl vienu Lībiju, Afganistānu, Irāku vai Kosovu. Un nu, ceru, ka tas nenotiks Sīrijā, ka tur viss notiks bez konfliktiem. Tas viss no manas puses. Paldies! Thank you very much. Thank you. Please. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Vai jūs varētu stādīties priekšā? Paldies, es esmu Sipinkoa Es eh, jau uh, eh, 20 gadus aizstāvu cilvēku tiesības darbojos Ķīnā un 27 gadus esmu arī publicējusies internetā. Es biju um, tīkla administratora kādu brīdi, tātad man ir pieredze ar internetu lietošanu. Es tikai gribēju uzsvērt. Kā gan uzņēmēji, gan valdības pasaulē varētu domāt, kā atbalstīt cilvēku tiesību aktīvistus Ķīnā. Mēs ļoti labi atceramies, ka pirms dažiem gadiem Yahoo sadarbojās ar Ķīnas valdību un vairāki disidenti Ķīnā nonāca cietumā. Viens no aktīvistiem eh, saņēma desmit gadus cietumu soda. Arī Google gadījumā esmu ļoti labi informēta par to, ka vairākus mēnešus Pirms vairākiem mēnešiem kāds uh, uzlauza vairākas Google aplikācijas un viens no cilvēktiesību aktīvistiem teica, ka viņa Google um, pastkastīte un cita personīga informācija uh, bija uzlausta, tātad hakeri to bija uzlauzuši un uh, Ir vairāk uzņēmumu, kas sadarbojas ar Ķīnas valdību, lai izsekotu disidentus. Ir uzņēmumi, kas, piemēram, Ķīnas valdībai piegādā gan programmatūru, gan tehnoloģijas datorus. Un ļoti, eh, Ķīnas policija bieži vien jau iepriekš ir ļoti labi informēta par dažādām disidentu darbībām internetā, un eh, viņi tiek uzvedināti uz pareizajām adresēm. Un, protams, policijai bija ļoti labas tehnoloģijas, iepirktas rietumos, ar kur palīdzību tā varēja izsakot savus pilsoņus. Tā tad eh, rietumu kompānijām, rietumu uzņēmumiem, rietumu valdībām ir jāsaprot, ka šādas tehnoloģijas, ko viņi importē uz Ķīnu, var tikt izmantotas ļaunos nolūkos, bet mēs, protams, zinām, ka tehnoloģijas var izmantot arī cēliem mērķiem. Paldies! Paldies! Tumora. Lūdzu, vai vēl kāds vēlas izteikties? Thank you. Oui, bonjour. Labdien, esmu Olivijas Bazils no Reportieru bez robežām. Šis karš, un tas pilnīgi noteikti ir karš, tiek vests divās frontēs - teksta ziņā un, protams, tehnikas ziņā - saturs un metoda. Uh, Un te teksta ziņā, nu, gribētu teikt, ka, lūk, ļoti laba doma ir tā doma, ko šeit dara Sakaro laureāti, šis tīkls, kas tiek veidot šīs diskusijas. Mēs cenšamies konkretizēt idejas, tas ir pavisam oficiāls aicinājums Eiropas parlamentam, pagaidām to par, parakstījuši pieci, bet es domāju, ka to parakstīs arī vairāk laureāti šīs dienas gaitā. Tātad aicinājums neparakstīt akta Jo, jāsaka, šis teksts pilnīgi noteikti nu, šobrīd ierobežos internetā. Kad es saku, tas ir svarīgi, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Te, protams, runājam par tirdzniecību un tam līdzīgi, bet tam būs ļoti traģisks, traģiski ietekme uz informācijas brīvību. Un parlaments šeit var izdarīt kaut ko spēcīgu. Tieši parlamenta roka var būt tā, kas pasaka nē eh, tam, ko mēģina panākt ar aktu. Un teksts, pie teksta šobrīd pašlaik tiek strādās otrs Zinām, ka parlaments strādā e, ļoti sarežģītu darbu un ne, nevienmēr e, mēs, kā reportieri bez robežām, atbalstam zināmus tiesību aktus, bet domājam, ka vajadzētu organizēt kopā ar uzņēmumiem e, pasākums, kas ietu tālāk par deklarācijām un hartām, kas, nu, piemēram, nodrošinātu kaut kādu veidu ierobežojumus no komisijas puses Bet paskatīsimies šo jautājumu kaut vai tikai vienīgi no komerciālās puses. Jo tas, kā šobrīd skatāmies uz tehnoloģijām, tam nav pilnīgi nekāds jēgas. Ir tādi, kas aicina lūk atklātu tirgu un tā tālāk sociālos tīklus. No otras puses vienmēr ir tehnoloģijas, kas tiek pārdotas. Uh, pārdotas, un to dara monopoli. Tā rezultātā valsts rada savus inter internetus, kas īstenībā ir intraneti. Un tas būs tāds Eiropas intranets un Amerikas intranets, ko regulē tiesību akti, un tam nu īsti tomēr nav nekādas jēgas. Un tā tad mēs vēlamies uzstāt uz to, tīpaši Sakaro vārdā, ka mums vajadzētu turpināt iegūt līdz līdzekļus atklātā, atvērtā avota internetā No vienas puses mēs dodam līdzekļus, lai būtu kaut kāda virzība uz priekšu, bet tāpat laikā eh, tiek finansēta arī cenzūras pasākumi. Pat biznesa ziņā tas īsti nav pieļams. Šāda veida pozīcija nav ilgtspējīga, un Eiropas parlaments ir tas, kas var šajā ziņā darīt kaut ko ļoti nozīmīgu. Un tāpēc vēlreiz pavisam oficiāli aicinām parlamentu neparakstīt akta, bet, un pateikt, ka lūk, šādā veidā īstenot sarunas nevar tikt apstiprināts no parlamentāriešu puses. Merci beaucoup, monsieur, de cette nouvelle dimension. Paldies, ka lūk, ieviesāt eh, diskusijās šādu jaunu dimensiju. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties, lūdzu? Uh, je suis uh, Es esmu cilvēktiesību aizstāvis no Irānas un arī to starp beļģu ekoloģistu vidas aizstāvis. Tātad nāku pats, eh, esmu cēlies no Ināras, un šoruten, šorīt runāju tāpēc, ka šeit nav jūsu vidū neviena aicināta pārstāvi no Irānas, bet tāpat laikā, protams, priecājos, ka šeit ir Šāks kundze, un uh, eh, viņi savukārt darbojas Eiropas Savienības Irānas delegācijā. Uh, Viņa ļoti labi pazīst Irānas pusi, viņa ļoti pareizi izteicās arī par situāciju, ļoti sarežģīto situāciju ar cilvēktiesībām Irānā, bet man ir pāris nelieli jautājumi mūsu draugam no Google. Kad jūs runājāt par tehnoloģiskajām priekšrocībām, tas viss, protams, ir lieliski, es te jums piekrītu, bet jāsaka, te ir arī riski. Uh, Nu, piemēram, Googles īpaši lielu uzmanību nepievērš, nepievērš Persijas līča valstīm, jeb tam, ka, lūk, piemēram, eh, ir lapas, kas ir arābu, arā, tiek teikts arābu līcis. Jo, lūk, šī vārda izmantošana Persijas līcis vai Arābu līcis, tas vien jau ir eh, gan liela, gan liela atšķirība viņu uh, acīs. Es nezinu, kāpēc Google joprojām ir ļāvis šādā veidā mainīt Persijas līča nosaukumu, nosaukt to par arābi, arābijas, arābu līci. Tas ir eh, ot, otrām kārtām eh, sankcijas Irānas valdībām. Es gribētu vaicāt, vai varētu, piemēram, eh, nogriezt kaut kādus pakalpojumus, nu, piemēram, piemēram, neļaujot Irānas valdībai kaut kāds pakalpojums izmantot. Paldies! Pirms tālāk došu vārdu panelistiem, lai viņi varētu atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Es gribu vēlreiz vaicāt, vēl ir, vai vēl ir citi dalībnieki, kas vēlētos uzdot jautājumus. Nē, tā vislaikam nav. Nu, tad labi, došu vārdu mūsu paneļa runātājiem. Vispirms Kolins kungam. Un pēc tam ir arī citi paneļa dalībnieki, kas vēlētos izteikties. Kolins kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies! Jā, pāris eh, gadījumos tika piezin, pieminēts Google. Es gan neesmu tāds īsti mm, sabiedrisko attiecību runātājs, bet jā, protams, ka ir jautājumi, kas ir saistīti ar mums, un, protams, ka centīšos uz tiem atbildēt. Ja runājam par jums, kas, kas esat kas pārstāvat Irānu, gribu teikt pāris lietas. Pirmām kārtām mums ārkārtīgi grūti nodrošināt pakalpojums valstī, kur iespēja kontrolē valdība. Un mēs nevaram neko īpaši daudz tur lietas labā darīt. Mums jau nepieder šie kabeļi. Mēs nevaram iepludināt savus pakalpojumus valstī, ja nav sadarbība no iespēja puses. Kas attiecas uz to, kā nosaucam atsevišķas jūras, valstis, kalnus, jūs droši vien domājat Google Maps programmu, jeb karču programmu. Uh, Es ļoti labi apzinos, ka te var būt problēma, jo ir valsts un teritorijas un jūras, kur ir bijušas di disputi par nosaukumiem. Un e, tos ir ļoti grūti atrisināt, bet labprāt ar jums par to sīkāk pēc tam parunāt. Un trešām kārtām īsti nesapratu jūsu jautājumu par šiem Eiro, Irānas drošības dienestiem. Uh, Mēs pilnīgi noteikti nesadarbojamies ar šiem dienestiem. Nekādā gadījumā mēs visdrīzāk esam pēdējie, ar ko viņi vēlētos vispār runāt. Bet labprāt ar jums pēc tam par to aprunāšos. Un vēl divi gan noslēguma punkti. Tas ir tāds īpašs lūgums, pat es gribētu teikt īstenot salīdzinoši vienkāršu pasākumus, ko tādas iestādes kā Eiropas parlaments pilnīgi noteikti varētu īstenot. Viens no tiem, un te piekrītu teiktajiem par tehnoloģiju eksportu, viens no tiem ir šāds, ir Nīderlandē sākusies organizēta kustība, lai aizņemtu uh, tehnoloģiju eksportu šo, uz šādām valstīm. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Protams, otrs jautājums ir par brīvu informācijas plūsmu internetā. To mēs arī pilnībā atbalstam. Bet vēl vairāk vēlētos, lai ir brīvs plūsmas, informācijas plūsmas arī attiecībā uz PTO, e, PTO, jo jāsaka šeit eh, informācijas plūsma nedrīkstātu tikt pakļauta daļai no PTO sarunām. Tas varbūt, eh, nu, tiek uzskatīts arī par izniecības čēsli, bet tam vajadzētu iet neatkarīgi no visām šīm sarunām. Paldies! Paldies, saka priekšādātāji, un tālāk. Nākamais runātājs Pudefata kungs, jā. Par to, vai informācija info, internetā ir jābūt par vienu no pamatiesībām. Divi jautājumi. Principiāli 19. punkts pašreizējā cilvēktiesību hartā jau nodrošina izteiksmes brīvību, izpausmes brīvību visādu veidu līdzekļos, visās formās. Tas ietver arī internetu. Tātad šāda veida tiesības tiek jau garantēts ar pašreizējiem tiesību aktiem. Pragmatiskāk skatoties, es domāju, ka jebkurā ANO fórumā uh, ja notiktu balsojums par tiesībām izteikties internetā, tad balsojums netiktu, būtu zaudēts. Un es domāju, ka rezultāts jums nepatiktu. Cilvēktiesība rezolūcijas parasti tiek apgāstas vai nu ģenerālasamblējā vai drošības padomē, jo mēs zaudējam starptautiskā līmenī šādus balsojumus. Un kamēr mēs pēc tam varam atrisināt visu šajās kopējās globālajās balsošanas eh, tendencēs, eh, nu, tas ir ļoti sarežģīti. Ir tāds bloks valstu, kas balsto, balso no pret šādu veidu rezolūcijām. Un kamēr mēs to neesam atrisinājuši, mēs domāju, ka būtu ļoti nepareizi nodot šādu lietu balsošanai internetā. Par uzņēmumiem runājot, ir bijis labs pētījums internetā. Cisco mēs ļoti labi vispazīstam par viņu ek tehnoloģiju eksportu uz Ķīnu. Zinām, ka ir arī cita veida uzņēmumi, kas eksportē tehnoloģijas uz Irānu, bet šī nostāja pamazām mainās. Eh, mēs esam pieņēmuši nostāju par atbildīgāku korporatīvo uz, atbildību. Biju nesen eh, sanāksmē par Global Network Initiative, un tur tika teikts, ka, lūk, ir pēdējo divu mēnešu laikā pieci kontrakti, ko eh, ir bijuši pieci kontrakti, ko ir saņēmuši Ķīnas uzņēmumu. Rezultātā šobrīd mainās arī šī piegādes sistēma. Šobrīd ir eh, pakalpojums sniedzēji un piegādātāji šajās trešās pasaules valstīs, ne tik daudz vairs Eiropā. Uh, Tālāk Privacy International turklāt pētīja eksporta jautājumus, skatoties, kas notiek ar šīm opresīviem internetu tehnoloģijām. Un tas ir kā, ne tikai kā nevēlams blakus pro produkts normālam kompāniju eksportam. Viņi konstatēja, ka tehnoloģijas, ko izmanto šīs autoritīrās valsts un ko šobrīd eksportē salīdzinoši nelieli nišu uzņēmumi no Itālijas, Vācijas, Francijas, apvienotās karalists, un eh, šie uzņēmumi ļoti labi zina, ko viņi dara. Viņi ir saņēmuši brīfingu no savām, no, no, no pakalpojumu pieprasītājām valdībām. Tur ir informācija arī ministriju līmenī par šādu eh, tehnoloģiju izstrādi. Tātad nerunājam tikai par to, ka šeit ir kaut kāds eh, augstos līmeņos tas tiek apspriests, nē, bet ir šie mazie nišas uzņēmumi, ko, par ko Eiropas parlaments un komisija varētu kontaktēt un pret kuriem varētu vērsties, kas pilnīgi noteikti uh, šādā veidā rīkojas. Tāpēc ir iespējams vērsties pret šiem cilvēkiem, ir ļoti labi zināms, ko viņi dara, un viņus varētu gan izolēt, gan arī uh, ierobežot. Privacy International uh, ir veido, veido partnerību ar Bloomberg, lai šādu veidu informāciju arī nodrošināt. Bet, protams, ka turklāt nepieciešams arī turpināt sekot līdz šai jomai, kas mainās ārkārtīgi ātri. jo situācija mainās ļoti ātri. Paldies, saka priekšsēdētāji. Lūdzu. Pavisam īsi, pavisam īsi. Centīšos izteikties īsi. Priecājos dzirdēt, ka Google pārstāvs šeit runāja par atbalstu brīvam internetam. Visas šīs iniciatīvas, ko mēs kā cilvēktiesību aizstāvi uzskatām par ļoti svarīgām. Mēs, protams, arī ceram, ka lielie uzņēmumi uh, būs gana apzinīgi, bet gribu norādīt, ka situācija nevienmēr tomēr tāda ir. Uzņēmumi nereti tikai tad, kad viņi tiek piespiesti kaut ko darīt, tā rīkojas. Sisko ir viens no piemēriem. Es atvainojos, man tas tomēr ir jāpasaka. Mēs mēnešiem ilgi iepriekš pirms jūsu oficiālā paziņojuma uh, par to, ka jūs internetu konti ir uzlausti, mēs jau zinājām, ka tas tā būs. Jo tā tas e, Ķīnas valdībā jau bija, tad kā Google varēja to nezināt, vai varbūt, ja jūs to zinājāt, varbūt jūs nedrīkstējāt to citiem teikt. Mēs bijām par to ļoti nobažījušies un priecājos, ka beidzot jūs par to kaut ko pateicāt. Bet mēs jau ļoti labi zinājām šo informāciju, gandrīz gadu pirms jūs nācāt klējā šo oficiālo paziņojumu, un otrs - Yahoo! Pēc Jahu skandāla par to, kā Ķīnas aktīvisti tika nosūtīti uz cietumu, tāpēc, ka Jahu sadarbojās ar Ķīnas valdību. Jahu pēc tam piešķīru kādus apmēram 20 miljonus dolāru kā kompensācija. Bet tā rezultātā, un es negribu iedzināties detaļās, Mēs vēlamies vienkārši izbeigt šitādus, šādu situāciju. Nedrīkst. Viņi tikai negribēja sabojāt savu reputāciju, viņi negribēja palīdzēt eh, aktīvistiem. Un visbeidzot, pavisam personīga liecība no manas pašas. Mani arestēja slepeni policija Ķīnas eh, režīmu uzdevumā. Viņa teica, Jūs varat, viņi teica, jūs varat būt kaut vai biljonāri Ķīnā un, un palīdzēt mums uzcelt šo uguns sienu apkārt Ķīnas in, internetam, jeb intranetam, un es pateicu nē, bet viņi teica, lūk, pat rietumu uzņēmumi ir mūsu pusē, tad kur tad nu vēl tādi individi, un tāpēc es vienkārši ceru, ka visi rietumu uzņēmumi, kas, ko šobrīd, protams, veido individu, es ceru, ka viņi būs ar sirdsapziņu un aizsargās cilvēktiesības. Thank you. Thank you so much. Uh, Liels paldies! Uh, paldies uh, par šiem komentāriem. Es domāju, mums tiešām ir skaidrs, kas ir darāms. Un uh, ir skaidrs redzams, ka problēma skar visus pasaules reģionus. Tur ir skarta gan tirzniecības, izglītības, ētikas, ārpolitikas un citi jautājumi. Un, uh, cilvēki, kas pārstāv uzņēmumus, korporācijas, eh, nevalstiskās organizācijas, Saharobals laureāts, strādāt kopā ar mums, lai varētu formulēt tādu Eiropas eh, tiešsaistes brīvības stratēģiju. Tam ir pienācis laiks, un šis ir eh, tiešām atklāts uzaicinājums sākt šo procesu. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu. Liboram Ručekam, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniekam, noslēgumu uzrunai. Paldies, un tad kopsavilkums un eh, arī atbildes uz dažiem jautājumiem. Mēs pārunājam cilvēktiesības, tehnoloģijas, domu brīvību, vārdu brīvību izteiksmšanās brīvību, tad tā, tā, tās ir visas uh, pamattiesības. No tām tiek atvasināts arī pulcēšanās brīvību, uh, organizēšanās brīvība, biedrošanās brīvība, tad arotbiedrība attiecīgi veidošana. Tātad tā, tās ir cilvēku pamattiesības. To jau daudz no jums šeit norādīja. Jā, Manuprāt, eh, mums ir pietiekam daudz deklarācijas, gan ANO cilvēktiesību deklarācijas, gan Eiropā, un arī citās pasaules daļās ir deklarācijas par šo tēmu, bet par to, ko Bazilkungs sacīja no rīta, par to, ka Eiropas modelis ir salūzis. Es nedomāju, ka modelis ir salūzis, bet uh, tas tiek nepareiz izmantots. Protams, arī Eiropā tas tiek darīts, tiek pieminēta Ungārija, jā, plašsaziņas līdzekļa likums Ungārijā, tas ir skaidrs, kā šis modelis tiek nepareiz izmantos, tas pats arī Itālijā. Kāds skandāls ir satricinājis Britu plašsaziņas līdzekļus ar News Corporation Es nedomāju, ka pats modelis ir eh, nelietojams. Vienkārši mums jānovērš to nepareizi izmantošanu. Tehnoloģija tālāk. Tehnoloģija attīstās. Mūsu serbu kolēģis eh, pieminēja, ka vēl tajos laikos, kad eh, internets Serbijā bija autiņos, cik svarīgi bija tā loma Arī es, kad biju cilvēktiesību aktīvists, izsūtījumā 70. 80. gados nebija ne interneta, ne mobīlais telefons, pat faks nebija. Ko tad mēs darījām? Drukājām Vīnē, Parīzē, Londonā, Minhenē. Tad, kad es studēju Vīnē, centos organizēt šādu uh, šādus izdevumus un eh, kaut kādā veidā viņu eh, nogādāt Čehoslovākijā. Tad faksi bija, kseroksi, jā, bija vieglāk tad. Tagad ir vēl vieglāk organizēt sabiedrības kustības, eh, izmantojot jaunākās tehnoloģijas veidus, mobīliem telefoniem, internetu un tā tālāk. Dažkārt es uzdodu jautājumu, kas notiktu ar padomu komunismu, ja šādas tehnoloģijas būtu pieejamas pirms 25 gadiem, vai komunisms izdzīvot, vai šīs tehnoloģijas varbūt palīdzētu ātrāk gāzt komunismu režīmu. Nu, tas jautājums paliek bez atbildes šobrīd. Jā, tehnoloģijas un modernās komunikācijas eh, var tiešām eh, lielu lomu spēlēt eh, slēgtu sabiedrību atvēršanai totalitāros, autoritāros režīmos. Navruzo kungs jau Azerbaidžāns gadījumu pieminēja, ka ne visiem ir piekļuve datoriem, internetam, tā tas ir Azerbaidžānā. Es domāju, ja mēs uh, jautāsim, kāda situācija ir Āfrikā, es domāju, tur ir vēl grūtāka situācija. Ļoti daudz ir, nemaz nav tādas pieejas. Tā kā es domāju, tas, kas ir nepieciešams, ir, eh, lai pēc iespējas ātrāk būtu iespējams nodrošināt šo piekļuvu. Tas ir svarīgi no cilvēktiesību aspekta, bet kā arī Ibrahims kundze norādīja, izglītībai tas ir svarīgi Un, protams, tas ir svarīgs arī sievietēm, lai viņas var atbrīvoties no tradicionālās dzīves ierobežojumiem un represijām. Navruzova kungs norādīja arī to, ka ir divu veidu sabiedrība izveidojusies. Viena, kurai ir piekļuve internetam un otra bez piekļuvas, kur cilvēkiem ir jāseko tikai tā informācijai, kas ir oficiālajos plašsaziņas līdzekļos. Viņiem nav iespējams eh, piekļūt citai informācijai. Tā kā cilvēktiesība aktīvisti intereses būtu tad eh, ne tikai censties eh, mainīt plašsaziņas līdzekļu oficiālos kanālus, bet arī nodrošināt to, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem ir piekļuvi internetam, datoriem. To jau pieminējām. Lielākā daļa no tiem, kas runāja, praktiski visi, ka internets padara vārdu brīvību demokrātiskāku un ka ir nepieciešams nodrošināt internetam atvērtību. Es domāju, par to mēs visi varam vienoties. No otras puses, kā mūsu Ķīnas eh, kolēģi un arī Irānas kolēģi norādīja, protams, ka ne visur tā tas ir, jo totalitārie, autoritārie režīmi mēģina ierobežot šīs brīvības, jo ierobežojot to saviem plašsaziņas līdzekļiem, kā drukātai presē, radio, televīzijai. Protams, ka viņi to pašu vēlas darīt arī internetā, ierobežot brīvību. Un tāpat tika pieminēts, ka daudzos gadījumos rietumu uzņēmumi, diemžēl, palīdz šādiem režīmiem. Tad jārunā ir par morāles jautājumiem, ētikas jautājumiem. Nevienmēr mēs savā tirzniecības politikā sekojam šādiem morāles principiem. Un piemērs no vēstures 30-35 gadus atpakaļ. Svar, tas ir svarīgi Eiropai, pēcpadomu telpai arī. Mums bija Helsinki konference 75. gadā. Ja jūs atceraties, bija trīs rozi. Tad, tad, tad politiskā sadarbība un drošība, tad bija ekonomiskā sadarbība un trešā bija sadaļa par cilvēktiesībām. Un šī sadaļa par cilvēktiesībām palīdzēja atvērt šos režīmus, uh, organizēt cilvēktiesību kustības Polijā, Čehoslovākijā, Ungārijā, Padomju Savienībā un runājot par Sakarovu balvu tieši ar Helsinku procesu eh, Sakarovs un Jelena Bonner varēja parādīt, lūk, kur tas rakstīts ir, mūsu valdība to parakstīja, ratificēja, mēs vēlamies lai šīs brīvības tiktu mums nodrošinātas. Un mēs varam mācīties no šī procesa, skaroties, kas notiek tādos režīmos kā Āfrikā, Ķīnā, Irānā, censies atrast līdzsvaru starp politisko, strad, strateģisko un ekonomisko sadarbību. Un, protams, cilvēktiesībām un sabiedrības atvēršanu. Bet tā nav tikai problēma Eiropā vai Amerikā. Vai no tiesiskā viedokļa ir pieļaujama kādas informācijas pārtveršana vai šādas brīvības ļaunprātīga izmantošana? Ko mēs darām tādā gadījumā? Pedofīli, piemēram, neonacisti ar tādiem kā Berviks ko darīt ar šādiem cilvēkiem? Viņiem arī atļauta atklātu piekļuvi internetam, vai viņiem ļauts ļaunprātīgi izmantot internetu uz mūsu rēķina? Vai tomēr jāparedz kādi pasākumi tiesiski sankcionētai informācijas pārtveršanai? Par to mums ir jārunā sadarbojoties ar mūsu nevalstiskajām organizācijām, lai mēs saglabātu informācijas brīvību, brīvu informācijas aprit, bet tāpat laikā no otras puses, tā kā demokrātija ir jābūt spējīgai sev aizstāvēt, jo es personīgi neuzskatu, ka mums ir jābūt tik daudz pakļautam riskam ka demokrātiju var ļaunprātīgi izmantot neonācisti vai noziedznieki vai teroristi. Mums ir kopā sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, likumdevējiem, uzņēmēju pārstāvjiem, tādu rīcības kodeksu sagatavot kur mēs paredzam saglabāt informācijas brīvību, brīvu informācijas aprit, bet tā pašu laikā strādājam, priekš, eh, strādājam pie aizsardzības mehānismu demokrātijai. Es nesaku, ka nepieciešama cenzūra. Nē, nekādā gadījumā. Mēs nevēlamies cenzūru ne drukātos plašsaziņas līdzekļos, ne televīzijā, ne radio. Līdz ar to tāpat arī internetā mēs to nevēlamies. Uh, bet mums vajadzētu rast iespējas apvienot izteikšanās brīvību ar demokrātijas aizsardzību. Paldies! Thank you very much. Uh, Jā, paldies, Libor, par šiem piezīmēm, dāmas un kungi. Paldies par līdzdalību ļoti interesantajos. Nu, komentāros, tas mums ļoti noderēs, un mūsu darbā parlamentā šī sadarbības ar aktīvistiem, eh, politiķiem, arī interesētiem pilsoņiem, liels paldies! Un tagad eh, pārtraukums. Aicināšu dalībniekus atgriezties četros šeit zālē, lai turpinātu nākamo paneļa diskusiju. Paldies!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 yeah. Good afternoon. Uh, Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi, visiem. Saka priekšsēdētājs aicina visus atpakaļ uz konferenci. Turpināsim panēt diskusijas. Es būšu priekšsēdētājs, esmu Edvards Makmīlans Skots, Eiropas parlamenta viens vicepriekšsēdētājs, viens no tiem atbild tieši par demokrātiju un cilvēktiesību jautājumiem. Ārlietu komitejā darbojos ļoti ilgi, līdz nu, pavisam nesen šo darbu pārtraucu Un eh, es biju arī viens no tiem, kas nodo, nodibināja cilvēktiesību instrumentu pēc Berlīnas mūra krišanas. Uh, eh, eh, un, un darbojos čakli, un tāpat arī esmu bijis, nu jau Ziemeļāfrikā sešas reizes pēc Mubaraka krišanas. Nu, vispirms ļaujiet man jūs iepazīstināt ar šī paneļa runātājiem, bet pirms to daru gribu norādīt uz to, ka pie mums nevarēja ierasties Akmetis Samihs, Viņš ir jauns eģiptiešu vadonis, viņš vada Andalūzijas institūtu līdzcietībai un eh, studijām par, par pretvardarbību. Bet viņš nevar ierasties, tāpēc, ka situācija Kairā ir ļoti dramatiska, un viņam likās, ka viņam svarīgāk būtu palikt tur un cīnīties par cilvēktiesībām tur. Runāju ar draugu Tahiru laukumā vakar, situācija joprojām ir ļoti saspringta. Uh, Un zinu, ka mēs visi jūtam līdzi protestētājiem un uh, vēlamies, lai viņi šo revolūcijas garu saglabā Eģiptē. Daži no mums ir tikušies ar Deinu Kamelu, kas ir vien, vienīgā prezidenta vēlēšanu kandidāta sieviete. Viņa tika arestēta svētdien pēcpusdienā opresīvās taktikas rezultātā, ko izmanto režīms. Mēs Eh, ceram, ka nākamnedēļ eh, vēlēšanas tomēr varēs notikt labos apstākļos, ārkārtīgi žēl, ka Akmetas samaksas līdz ar to nevarēja būt pie mums. Bet pie mums ir Sihem Benzedrīns, kas ir Tunisijas žurnālists, strādā pie. Tā ir žurnāliste, kas ir starptautiski pazīstama, tad ir arī Radvans Zjadeks, kas, vada George Washington, eh, kas ir no George Washington universitātes un uh, ir uh, izdevis izdevumu Transitional Justice in the Arab World. Te ir arī Silvana Arbī, kas ir no starptautiskās krimināla tiesas un līdz ar to ir tiesība eksperte. Ceram, ka šai starptautiskais krimināla tiesai būs liela loma turpmākajos mēnešos. Ir šeit arī Karlos Vestendarbs, kas ir ģenerāls sekretārs no Club de Madrid. Uh, Viņš ir bijušais deputāts un ļoti pazīstams spāņu diplomāts. Tāpat uzklausīsim komentārus arī no Saharova balvas saņēmējiem Tazlims Nasrīnas, kas atbalsta sekulāro humānismu, sieviešu tiesības, cilvēku tiesības. Viņi ieguva Saharova balvu 94. gadā. Saliks Osmans ir Sudānas cilvēktiesību jurists, kas piedāvājas eh, bezmaksas juridiskos pasākums un saņēmis pas, pakalpojums e, apspiestajiem. 2007. gadā saņēmis balvu. Lēla Zāna ne, nevarēja ierasties, bet viņa tika e, saņēma balvu 95. gadā un bija desmit gadus cietumā par cilvēktiesību aizsardzību, aizstāvēja kurdu tiesības. Nu, vakar, diemžēl, arī bija pasākumi, kur 70 kurdu tiesību aktīvisti tika uh, arestēti, apcietināti, un tas ir atkal tāds jaunais, jaunākais posms kurdu apspiešanā. Muho Salimovičs arī šeit ir Osloboģēnija dibinātājs eh, Bosnijā Hercegovinā, eh, strādās ar Aivānu, viņš balvu saņem 93. gadā. Tāpat uzklausīsim arī mūsu pašu kolēģis no Eiropas parlamenta. Un tā tad, nevilcinoties došu vārdu mūsu paneļu runātājiem, vispirms došu vārdu Siham kungam, kundzei lūdzu. Nē, protams, Samih kungs nav šeit, es tikai lasu visu. Nē, Siem Benzedrīna, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju teikt, ka esmu ļoti aizkustināta, ka var būt šeit, šai telpā. kur jau vairāk kārt esmu runājis par cilvēktiesībām savā valstī šajā ļoti grūtajā laika posmā. Un tagad pēc desmit mēnešiem, lūk, es esmu šeit atgriezusies un mana valsts beidzot ir brīva. Mēs beidzot uh, esam tajā posmā, kur veidojam demokrātiju mūsu valstī. Ja šodien klausoties to, ka Baltkrievijā joprojām notiek represijas, brutāls represijas, nu, te jums var teikt, ka pie mums arī noteikti uh, E, nu, un es domāju, ka būs arī viņiem tādi, kas varēs pateikt nē un varēs panākt brīvību. Brīvībai nav cenas. Un būs vienmēr cilvēki, kas būs gatavi šo cenu maklāt. 23. oktobrī mums notika Tunisijā pirmās brīvās vēlēšanas. Pirmo reizi katram tunisietim un tunisietei bija iespējas sajust to, ka viņi ir kļuvuši par pilsoņiem. Es zinu, ka ļoti daudz Eiropā un daudz kur citur uzdod jautājumus, ir uztraukšies par šo uzvarētāju partiju, islamistu partiju, kas vinnēja vēlēšanās ar 40%. Šie cilvēki pieprasa eh, aizstāvēt. Eh, šie cilvēki visi uztraucas par cilvēktiesībām, par sieviešu tiesībām, un te man jāsaka, ka tas nav, eh, nav tik svarīgi, kas šīs vēlēšanas ir uzvarējis. Pats galvenais, pats galvenais cilvēktiesību jomā ir tas, ka ir bijušas šīs tiesības uh, izteikties, ir, ir tiesības veidot organizētu pilsonisku sabiedrību, un mums ir vajadzīgi informēti, izglītoti pilsoņi, kas turpina aktīvi aizstāvēt savas tiesības. Turklāt pirmām kārtām tunisieši ir eh, nodavuši savus vēlmes zināšanai, viņi ir iemetuši aizpildītās balsošanas lapas, uh, Viņi ir pateikuši, jā, mēs esam musulmaņi, jā, mēs esam iecietīgi, mēs esam moderni. Mūsu konstitucionālā asambleja šobrīd tiek veidot, un viņa tās priekšgalā ir cilvēktiesība aktivists, kas ir manas asociācijas dalībnieks. Viņš tāpat uh, uh, izvirs tālāk kandidatūras prezidentūras, un viens no šiem kandidātiem, prezidenta kandidātiem arī ir cilvēktiesība aktīvists. Šī jaunā konstitūcija, kas tiks izstrādāta un pie kā šobrīd notiek darbs, pilnīgi noteikti ietvers cilvēktiesību vērtības, tās vērtības, ko tunisieši e, eh, atbalsta un ko viņi atbalstīja, tie, nododot tieši tādu balsu par tādas savas balsas vēlēšanās. Un tieši šajā vēlēšana dienā, tajā dienā, kad tunisieši beidza baidīties, tad, tad tunisieši ieraudzīja jaunu dzīvi. Tauta nolika bailes pie malas, un tieši tajā brīdī notika revolūcija, un tā tas būs katrā valstī, kur atradīsies cilvēki, kas aizstāvēs savas tiesības. Es tiešām ceru, ka šīs bailes ir Tunisijā mums jau aiz muguras. Mums ir, protams, vēl ļoti daudz darba darāms, Mums pilnīgi noteikti ir nepieciešams attīrīt sistēmu un mentalitāte no šīs diktatūras smagā sloga. Mēs varam būt tikai arābu valsts un musulmaņu valsts, bet mums jāpierāda, ka mēs varam būt demokrātiska, iecietīga un tāda, kas respektē cilvēku tiesības. Visgrūt, mūsu visgrūtākais ceļš uh, ir tas, kas mūs gaida, un tas, kas ir šis pagaidu posms, pagaidu pārējais posms, tas būs patiesības vērtīšanas laiks. Mums jāvie, jā, jāizveido tiesas, jāspēj eh, kompensēt upuri, izmeklēt pārkāpumi, ir jāspēj aizsargāt un izpētīt arhīvi, ir jāreformē policija, ties, tieslietas, tiesu iestādes. Un tam, tas ir, šie visi atsevišķie punkti ir tādi, kas arī ir jādara tagad, kad revolūcija ir notikusi. Un tam vi tam visam pārējai jāstāv pilsoniskajai sabiedrībai. Pilsoniskā sabiedrība visu, vi, visu kontrolē. Un mēs vēlamies, lai jūs esat ar mums kopā šai ceļā. Neprasiet, lai mēs varam vienu lēcienu brīdī, vienā mirklī uzreiz kļūstam par demokrātisku valsti, jo tā jau tas nenotiek. Jums jāsaprot, ka šis process prasīs laiku un esiet pacietīgi, klausieties mūsos un gaidiet un ceriet uz mums. Uh, Eh, turiet īkšķus, lai mums izdodas atbilstīgi šo pārējais posmu veikt. Tas, protams, nebūs viegli. Izolētības gadu laikā eh, ļoti maz sajūtām eh, spiedienu no Benalī puses. Un šis, un, Un daudz kas no šīs piediena vēl ir mūsos. Bet iesākumā mums jāspēj respektēt vēlētāju izvēli. Tas ir tas pirmais posms, jo citādi mēs skatīsim atpakaļ šai slazdā, kur valda autotārisms un e, utilitārisms. Mēs ar jums esam partneri. Gan tajā Un, un tajā, kā šī revolūcija notika, protams, tas viss ir jāizvērtē. To arī darīsim. Jo rīkojot revolūciju, mēs apņēmāmies izvērtēt arī mūsu partnerattiecības. Droši vien, ka nevaram īpaši daudz uzreiz tuvināties savā starpā. Vienmēr esam jutuši, ka Eiropai pret mums ir tāda kā nedaudz eh, aizbildnieciska attieksme. Un, de, bet demokrātiskām val, valstīm ir jāveido partnerība, izmantojot varas iestādes, bet tādas varas iestādes, kurām ir arī pilsoniskās sabiedrības atbalsts, kas ir vēlētas iestādes, ar līdz, uz līdztiesības principa. Ir jāpalīdz, protams, šis ceļš parādīt. Ir, protams, un partneri, partnerattiecībām ir jāsāka, jāatsākas. Protams, ka ir eksperti, kas zina visas lietas, kas saistīs ar konstitūcijas veidošanu un institūciju veidošanu daudz labāk par mums. Jo nekas tāds, protams, nekrīt no debesīm. Bet mēs, un mums ir, būs vajadzīga jūsu palīdzība. veids, kādā Eiropa šobrīd vēlas izmantot visus finansējumu palīdzības mehānismus, mums nu šobrīd nav skaidri, mēs tos nepazīstam, mēs labprāt gribētu kaut tiktu izveidots tāds mehānisms, kas mums ļautu to visu saprast, kas dotu arī mums pārskatāmības iespējas. Tā, lai mēs arī izprotam uh, šīs metodas, jo mums tas galīgi nav skaidrs un skaidrs ja būtu iespējams, ka šī Eiropa, kas arī, protams, reizēm ir kļūdīsies attiecībās ar mums, šobrīd varbūt tomēr varētu labot tās kļūdas. Mums ir vajadzīga tāda Eiropa, kas ir solidāra, tāda Eiropa, kas mūs respektē un kas respektē mūsu izvēlu. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu nākamam runātājam, Radvanam Ziedē. Kā jau teicu, viņš ir Sīrijas aktīvists, kas pašais dzīvo Vašingtonā. Viņa brālis tika arestēts 20. septembrī, tagad viņš ir atbrīvots, bet četri viņa ģimenes locekļi joprojām ir aizturējumā. Un tāpēc tā tiešām ir liela drosme, ka viņš ir šeit un runā ar mums un runā aizstāvot savu, savu, savu ģimenes tiesības. Paldies priekšādātāji! Augstu vērtējam jūsu darbu cilvēktiesību jomā. Tāpat esam ļoti pateicīgi arī Eiropas parlamentam par to, ka viņi deva mums šo iespēju izteikties, uzrunāt Eiropas parlamenta deputātus un arī citus pasaulē, runājot par situāciju Sīrijā. Kā jau jūs droši vien zināt, tad Sīrijas sacelšanās sākās šī gada martā. Pēc tam kad krita Tunis, Tunisijas prezidents Benālī un kad sākās sacelšanās arī Ēģiptē. Ir pagājuši deviņi mēneši, ir turpinājusies slepkavošana burtiski katru dienu. Asāda režīms katru dienu izmanto spēku pret miermīlīgiem protestantiem, un Sīrijas iedzīvotāji tik un tā joprojām ir gana drosmīgi lai izietu ielās, lai protestētu, miermīlīgā veidā protestētu, pieprasot tiesības nomainīt prezidentu un izvēlēties valdību, kas to svada. Bet par spīti tam visam Asada valdība turpina apspiest un slepkot iedzīvotājus. Vakar pat 32 sīrieši gājuši bojā no seši bērni, uh, Eh, no Hams pilsētas, kas ir Sīrijas vidienē. Šodien, šobrīd runājot, no rīta ir jau pagājuši, pagājis laiks un 15 atkal ir gājuši bojā saskaņā ar mums rīcībā esot šo informāciju. Un starptautiskā sabiedrība joprojām ir ļoti negribīgi un ne, nespar tos ļoti svarīgos un vajadzīgos soļus, lai Asada režīmas lab, izdarītās labkavības apturētu. Mēs zinām, ka starptautiskā sabiedrība ļoti strauji norēģēja Lībijas gadījumā. Pagāja tikai 11 dienas, un drošības padomu pieņēma rezolūciju numuru 1970, nosakot sankcijas pret Kadafī režīmu, paziņojot eh, to par eh, cilvēks, nu, noziegumu pret cilvēks. Saskaņā ar ANO, protams, iepriekšējā mēnesī tika gūts apstiprinājums, ka 3500 iedzīvotāji ir noslapkavoti Sīrijā. Un šobrīd varbūt šis skaitlis pat pārsniedz 5000. Ir bijušas divas cilvēku, cilvēktiesību padomas kom, komitejas sanāksmes, gan viena pēdējā augustē, pēdējā augustē. Un Asad režīms atteicās pieņemt izmeklēšanas komisijai piekļuvi valstī, lai varētu konstatēt cilvēktiesību pārkāpumus. Uh, pagājušo nedēļu vien tik noraidīta Arābu līgas iniciatīva ie, ievest valstī Arābu novērotājus, lai uzraudzītu situāciju uz vietas. Viens no iebildumiem, ko izteica Asada valdība pret šādiem novērotājiem, bija tas, ka viņi nevēlējās, lai um, šie novērotāji apmeklētu slimnīcas, jo ik viens, jo, jo visi ievainotie viesnīc, vie, slimnīcās tika arī nogalina, nogalināti starptautiskajās lidostās cilvēkiem nav piekļuvs nekāda veida medicīniskai palīdzībai. Un kas vēl svarīgāk, un kas kļūst par Sīrijas iedzīvotāju murgu, ir patvaļīga aizturēšana. Sīrijas režīms atcēla futbola čempionātu, jo visi šie stadioni tiek izmantoti par aizturēšanas vietām. Tas sākās Damaskā, Latākijā un tā tālāk. Visi šie stadioni ir aizturēšanas centri, un tiek lēsts, ka apmēram vairāk, vairāk kā 30 tūkstoši sīrieši ir aizturēti šajos stadionos. Mans brālis tika arestēts augustā un atbrīvots tikai pirms piecām dienām. Bet mans onkulis un trīs mani brālēni, viens no viņiem 14 gadu vecs, joprojām ir aizturējumā. Uh, Nu, iedomājieties, tas ir tikai manā ģimeni, ģimenē. Lēstais jautājums, lē, lētais karls kopā ir 30 tūkstoši. Kas vēl sarežģītāk ir tas, ka ik viens, kas ir aizturēts, var, var tikt atgriezt savai ģimenei arī kā līķis. 218 cilvēki saskaņā ar Amnesty International gājuši bojā spīdzināšanas rezultātā. Uh, Cilvēktiesību komisija ir apstiprinājusi, ka ir ļoti daudz tādu gadījumu kā Alhamzāla, kā ir, kam, ir piet, kam bija 15 gadi, un tā tālāk ir daudz citu šādu gadījumu. Bet tik un tā starptautiskā sabiedrība nevēlas rīkoties, nevēlas palīdzēt Sīrijai, un tad mums ir jāvaicā starptautiskai sabiedrībai un it īpaši drošības padomē, kāpēc viņi nerīkojas. Pirms pāris dienām vakar ANO asamblējā cilvēktiesību komiteja noturēja balsojumu ar 142 balsīm, lai nosodītu nežēlību, ko īsteno Asada režīms, un lai pieprasītu pilnu izmeklēšanu attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem Sīrijā. Bet, kā mēs zinām, šī rezolūcija no asamblējā nav saistoša, vai arī tā tika pieņemta. Mums svarīgāk tas, lai rīkojas drošības padome. Krievija, Ķīna ir tās valstis, kas uzlika savu veto drošības padomas rezolūcijai pirms divām nedēļām, kaut arī tā tikai pauda nosodījumu un nevis paredzēja sankcijas pret Sīrijas režīmu. Līdz ar to nav nekādas militāras intervences iespējas Sīrijā. Šobrīd runājam par to, ka starptautiskai sabiedrībai ir pienākums aizsargāt sīriešus. Ir pilnīgi skaidrs, ka Asad režīms neapturēs slepkavošanu. Katru dienu mirst atkal nākamie un nākamie cilvēki. Viņi protestē, iziet ielās, Asad bruņotie spēki, grupējumi viņus mm, galina. Un starptautiskai sabiedrībai būtu pēdējais laiks aizsargāt civiliedzīvotājus ja starptautiskā sabiedrība, iz, pat ja tā izmantotu spēku, tas taču nemainīs kopējo Sīrijas revolūcijas, kā miermīlīgas revolūcijas raksturu. Mēs nevaram pieļaut, ka Asada režīms izmanto gaisa spēkus un citu veidu bruņot spēks, lai uzbruktu pilsoņiem. Un tieši tāpēc galvenās prasības no, pils, no Sīrijas pilsoņiem šobrīd ir lūgt starptautisko sabiedrību viņus aizsargāt, nos, nosakot uh, lidojumu liegumu pār Sīriju, stiprinot Turcijas robežu, ļaujot pilsoņiem doties eh, bēgļu gaitās uz Turciju vienlaicīgi aicinot ielaist valstīs starptautiskos novērotājus, līdzīgi kā tas notika Kosovā 95. gadā kad ANO nosūtīja 7000 novērotājus. Šie zilo klasku novērotāji tad līdz ar to novēroja, kas notika uz vietas, kādi ir cilvēktiesību pārkāpumi, un drošības padomu pēc tam varēja rīkoties. Un liels paldies! Thank you, Radwan. Uh, now we turn... Paldies! tagad došu vārdu Silvanai Arbijai, kas ir žurnāliste no Itālijas. Viņa strādāja kādreiz starptautiskajā krimināltiesā kā prokurore, un tagad došu vārdu Silvanai. Lūdzu. And, uh... Ļoti lakoniski es eh, gribēju pateikt, ka ļoti augstu vērtēju jūsu uzaicinājumu ierasties, lai runātu par cilvēktiesībām un eh, cilvēktiesību un tiesiskuma veicināšanu. Es pārstāvu starptautisko kriminālu tiesu, kas, protams, spēlē pārliecinošu lomu šajā tik ambiciozajā projektā, lai varētu aizstāvēt individu tiesības vai nu mēs runājam par aizdomās turētajiem, vai lieciniekiem, vai upuriem, kas ir jāizstāv, jo starptautiskā krimināla tiesa mēģina palīdzēt individiem, individiem un garantēt augstākos uh, godīgas tiesas un aizsardzības standārtus. Ja cilvēki kaut kādu iemeslu dēļ nonāk tiesā. Eiropas parlaments ir iesaistījies ambiciozā projektā, jo Eiropas Savienībā ir 27 dalību valstis. Romas statūtu ievadā ir rakstīts, kādi ir krimināla tiesas uh, mērķi un kādas saistības ir jāievēro dalību valstīm. Uh, Romas status ir parakstījušas 119 valstis, un daudzi uzskata, ka cilvēkus vieno kopīgas saiknes, kultūra, kopīgs kultūras mantojums un jāņem vērā, ka šī tik uh, trauslā mozaīka var uh, sabrukt jebkurā brīdī. Protams. Romas statūtu parakstošajām pusēm ir jāsaprot savas saistības, kāda ir kriminālā jurisdikcija, kas jāpiemēro starptautiskās uh, tiesās. Ja mēs runājam par nesodāmību vai nesodāmības ierobežošanu, tas ir viens no cilvēces būtiskākajiem projektiem. Mums arī ir neatkarīgi instrumenti, ir startautiskās krimināla tiesas, kas var darboties jebkurā brīdī, tad, kad tas ir nepieciešams. Apmēram pēc desmit gadiem kopš pastāv tiesa, es varu pastāstīt Šie divi cilvēki, kas tika aizturēti Lībijā, Saifs Alisams un vēl viens, eh, īstenībā uz viņu vārda jau bija izdoti āresta orderi un viņus, viņu lietas būs jāizskat starptautiskajā tiesā, jo viņi it kā, viņiem tiek eh, inkriminēts starptautiski noziegumi. Lībija arī ir parakstījis Romas statūts, līdz ar to tā ir jāuzņemas savas saistības pret startautisko kriminālu tiesu. Tātad eh, šie cilvēki ir jāarestē un jānodod startautiskajai krimināltiesai. Nu, kad eh, notiks tiesa, tas vēl nav zināms, bet tā notiks saskaņā ar labākajiem startautiskās krimināltiesas standartiem kādus aizsardzības instrumentus mēs izmantojam. Startautiskā krimināla tiesa mūsdienās risina pārsvarā septiņus dažādus gadījumus. Mēs uh, runājam par startautiskiem uh, noziegumiem un. Mēs runājam par politiskiem lēmumiem un dalību valstīm pašām ir jālem, vai tās lietu notos mūsu tiesā vai nē, piemēram, runājot par Kongo Demokrātisko republiku, Centrālā Afrikas republiku, Ruandu un tā tālāk. Tātad valstis lēmi, vai šī lieta ir jānodod starptautiskajai krimināla tiesai. Un kas notiek arī Sudānā, tā arī ir tāda īpaša situācija. Ja valsts ir parakstījis Romas statūtus, tad papildus uh, Eh, starptautiskajai krimināla tiesai, eh, arī mūsu tiesas prokurors var eh, iesniegt prasību, sākt izmeklēšanu konkrētajā gadījumā. Jaņem vērā, ka šis ir ļoti vērtīgs uh, tiesiskais instruments, kas varētu garantēt, ka mums ir pilnīgi identiski standarti aizsargājot savus upurus. Ir apmēram 9000 upuru, kas ir iesnieguši savus prasības starptautiskajā krimināla tiesā. Šis skaitlis ir iespaidīgs, un mums ir jāsaprot, ko no mums sagaida šie upuri. Protams, mēs runājam par kompensācijām un par uh, nesodāmību. Tie ir divi principi, par ko mēs sastopamies savā ikdienas darbā. Kā veikt savus pienākumus? Starptautiskā krimināltiesa, protams, eh, ir atkarīga no tā, cik sadarboties gribošas ir dalība valstis. Mums jādarbojas ar citām starptautiskām organizācijām, ar pilsonisko sabiedrību. Uh, un mēs turpinām um, atkārtot un atkārtot, ka mums ar valstīm ir um, jāsadarbojas, jo mums, um, piemēram, lai nodrošinātu repatriāciju, citreiz arī ir jāiesaldē konkrēti līdzekļi. Un mēs esam pateicīgi Eiropas parlamentām par sniegto palīdzību un, protams, arī visām citām institūcijām, kas laika gaitā mūs ir atbalstījušas tagad, protams, ir jārunā par starptautiskās krimināla tiesas budžetu, par resursiem, neskatoties uz to, ka mums, mums aizvien palielinās darba apjoms. Tagad mēs izskatām septiņu valstu gadījumus, un, protams, mums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar augstiem standartiem, un jebkuram upurim ir jānodrošina pietiekam augsts aizsardzības līmenis. Uh, bet dažas valstis eh, saka, ka budžetu vispār nevajadzētu paaugstināt. Un mēs visi saprotam, cik nozīmīgs un jēgpilns ir šis instruments. Nu, piemēram, kas notiks Lībijā, tas, kas notiek Lībijā un pārējais padome, pierāda, ka mēs varam garantēt mieru un stabilitāti papildus tiesiskumam konkrētā valstī. Uh, Un mēs saprotam, ka ir nepieciešami papildus resursi, pietiekami resursi, lai mēs savu darbu varētu darīt pēc iespējas labāk. Mums ir jāgarantē, ka mēs pilnībā un atbilstīgi izmantojam savas pilnvaras. Un, ja mums nepietiks līdzekļu, tas, protams, nelabvēlīgi ietekmēs tiesas darbu. Uh, šajā jautājuma sesijā mēs vēlamies apmainīties viedokļiem, palauzīt galvas par to, vai ir iespējams palielināt mūsu finansējumu, jo, ja tā tas nenotiks, tas nelabvēlīgi ietekmēs mūsu darbu, jo mums savs darbs ir jāveic, mums ir jāpild savu pienākumi. Bet uh, dažu miljonu trūkums varētu visu šo milzīgo projektu apdraudēt. Tas nav tāds nesvarīgs jautājums, jo pēc dažām mm, dienām tiks runāts par mūsu budžetu un mums ir jāparūpējas, lai tā uzticība, kas tiek pausta vārdos, izrādītos arī darbos, lai tā tiktu, lai atbalsts tiktu paust arī konkrētos darbos un, protams, arī ar attiecīgu finansiālo segumu. Mēs runājam arī par to, ka ir jāizskauž nesodamība un ir jāizprot pilnībā cilvēktiesību koncepcija. Mums cilvēktiesības ir jāiedzīvina visā pasaulē. Mēs nevaram cīnīties par cilvēktiesībām vienā kontinentā un aizmirst tās citā. Un ir Uh, institution, the ICC. Mēs, uh, kā starptautiskā krimināltiesa, ļoti aktīvi cīnāmies pret nesodāmību un gribēju pateikt, ka esmu ieradusies pie jums ar tādām dalītām jūtām. Es esmu ļoti lepna par mūsu institūcijas attīstību, jo desmit gadu laikā esam piedzīvojuši, ka mēs varam paveikt nopietnu darbu, aizsargāt uh, individus un cilvēkus, eh, kas ir pārdzīvojuši daudz traģēdiju, bet es esmu pārliecināta, ka jums nebūs, ja mums nebūs pietiekami daudz finansējumu, tad šis projekts var ciest neveiksmi. Bet to mēs nedrīkstam pieļaut, tādēļ es ceru, ka jūs mūs atbalstīsiet. Un decembrī, kad tiksimies Ņujorkā, valstis mūs atbalstīs un 27 Eiropas Savienības dalību valsts, kas arī ir parakstījuši Romas statūtus, eh, mums sniegs palīdzīgu roku, bet, protams, tas ir eh, jādara arī citām valstīm, nevien 27 ES dalību valstīm, arī eh, mēs gaidām pilsoniskās sabiedrības atbalstu. Tas patiešām ir no svāra. Upur gaida. Un ja Lubanga tiks eh, apsūdzēts, mēs redzēsim, kā darbojas starptautiskās krimināltiesas sistēma, kā tiek izmaksāts repatriācijas. Jā, mums ir jāsaglabā tas, la, mums ir jāsaglabā tiesas efektivitāte un jāparūpējas par nepārtrauktu resursu plūsmu. Paldies! Thank you very much. I should have introduced. Uh... Paldies! mums vajadzēja iepazīstināt jūs ar Barbaru Lohbīleri, kas ir uh, cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāja. Viņa bildīs dažus vārdus noslēgumā, tā tad viņa ļoti uzmanīgi klausās uh, visos jūs izteikumos. Uh, Karls Vestendorps ir diplomāts, viņš ļoti aktīvi veda sarunas pirms tā, Spānijas iestājas Eiropas Savienībā. Ceru, ka viņš ir lepns par uh, paveikto. Un tagad došu viņam vārdu, lūdzu. Thank you very much. Good afternoon. Paldies. Labvakar. Gribēju pateikties Eiropas parlamentam, ka es varu atkal pie jums ierasties un runāt par cilvēktiesībām un par demokrātijas un cilvēku tiesību iedzīvināšanu valstīs, kas atrodas pārmaiņu procesā. Un, protams, mums ir jāatbalsta brīvības cīnītāji, Un e, man ir ļoti liels prieks, ka tieši Sahara balvas laureāti pie mums arī ir ieradušies šodien. Es gribēju pateikt, ka politiskie līderi var spēlēt ļoti lielu lomu arī veidojot politiskos dialogus. Protams, mums ir jāizvirz arī konkrētas prioritātes. Diemžēl ņemot vērā spriedzi, kas valda starp ekonomiskajām interesēm un cilvēktiesībām, uh, Bieži vien, diemžēl, ekonomiskās intereses gūst pārsvaru pār cilvēktiesībām. Vaclavs Havels teica, ka bieži vien ir jāmaksā daudz augstāka cena eh, par brīvību nekā mēs varam iedomāties. Viens no jautājumiem, kam es gribēju pieskarties, um, Protams, gribēju pateikt, ka esmu pirms tam jau darbojies uh, politikā un esmu guvis pietiekami lielu pieredzi. Un gribēju pateikt, ka nav tādas rokas grāmatas vai lietošanas pamācības, kā valsti uh, uzvest uz demokrātijas ceļa. Un, protams, uh, daudzi cilvēki, individu mēģina paši izveidot demokrātiskas struktūras un iestādes, un viņi to dara bez jau kādām instrukcijām. Bet Viņiem bieži vien ir nepieciešams atbalsts no ārpuses. Cilvēki vēlas uzzināt, eh, kāda ir paraugpraksa, viņiem ir nepieciešama politiska vadība un strateģisks padoms. Organizācija, kurā es darbojos, eh, var to pietiekami labi darīt. Eh, šajā organizācijā darbojas cilvēki no vairāk nekā 60 valstīm, un Viņi uh, dalās pieredzē, zināšanās, lai varētu veicināt demokrātijas iedīgļu iesakņošanos visā pasaulē. Ar ļoti lielu interesi mēs sekojām tam, kas notiek visā pasaulē, cilvēku centieniem pēc sociāla taisnīguma un brīvības un demokrātijas. Mēs uzskatām, ka šis ir tāds cerību laiks un Tunisija tagad ļoti daudz dara, lai valsti pārvērstu par patiesu demokrātiju šajā reģionā. Protams, izaicinājumi ir milzīgi. No otras puses, demokrātijas veidošana uh, ir tāds uzdevums, kas nekad nav galā. Mums ir nepieciešams daudz vairāk laika, mums ir nepieciešams vairāk pacietības. Demokrātijai kā tādai nevar pielikt punktu. Protams, pilnīga demokrātijas īstenošana prasa daudz laika. Un ja mēs runājam par pārējais posmu kādā valstī, tad uh, demokrātijas. Uh, struktūru veidotājiem ir jāpalīdz, viņiem ir nepieciešams starptautiskās kopienas atbalsts. Un tagad daudzās valstīs demokrātiskās reformas tiek veiktas, un, protams, šis process ir ļoti trausls. Protams, ka mēs savā organizācijā varam eh, sniegt daudz palīdzības, runājot par daloties savā gūtajā pieredzē, un mēs arī varam, kā piemēram, minēt daudzus izcils politiķus, kas ar mums sadarbojas, piemēram, Vaclavu Havelu. Jāņem vērā, ka katra situācija ir atšķirīga, un ja mēs runājam par tām politiskajām sekām, kas pavada katru pārējais procesu, protams, tās ir neizbēgamas. Un, Eiropas Savienība ir starptautisks politiskais spēlētājs, uh, kas var valstīm palīdzēt tieši agrīnajā demokratizācijas procesā. Varbūt daži piemēri. Haitī, Kirgistānā un Austrum Timorā arī Eiropas Savienības klātbūtne ir jūtama. Mēs esam saņēmuši Eiropas Savienības atbalstu un pateicoties tam mēs varam palīdzēt valstu uh, līderiem, jaunajiem līderiem, pieņemot būtiskus politiskos lēmumus un būvējot demokrātiju. Un demokrātija, protams, tiek virzīta uz priekšu, protams, darbs nav galā. Tagad atgriezīšos pie tā, ko teicu savas runas sākumā. Jā, arā pavasari vēro uh, Daudzi acu pāri cilvēki ir cerību pilni, un tieši jaunieši kļuva par pārmaiņu virzītāju spēku. Viņi pieprasīja taisnīgumu un demokrātiju. Protams, ka daudzi cilvēki šajās valstīs tagad tiecas pēc neatkarības, bet mūsu cerības un uh, abrīns eh, īstenībā nedrīkst mūs ievest strupceļā. Mums ir jāatceras, ka valstīm vēl ir priekšā ārkārtīgi daudz izaicinājumu. Un, protams, ir jāparūpēs par to, lai pārējais demokrātija būtu mierīga un pēc iespējas gluda. Mūsu pienākums ir palīdzēt cilvēkiem šajos reģionos, bet mm, jāņem vērā, ka šāds demokrātijas intereses un cilvēktiesības iet roku rokā. Paldies! Thank you very much indeed uh, to the panel and... Uh... Paldies. Un tagad došu vārdu Saharova balvas, balvas laureātiem. Pirmā tas Līmanas Rīna, kas ir laureāte no Bangladešas. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Jā, paldies. Mēs visi ticam, ka demokrātija ir labāk nekā diktatūra. Pat, ja runa ir par laicīgu valdību, un tas nedara, diktatūras nedara. Tām ir jāpazūd. Un es uzskatu, ka nav patiesas demokrātijas ja netiek dzirdēta tautas balss. Es uzskatu, ka parlamentā būtu jābūt pārstāvētam vismaz 50% sievietes. Bet ir vesela sazvērestība ar to, kā izslēgt sievietes no politikas, neļaut viņām iet politikā. Ne tikai politikā, bet arī reliģijā, kultūrā un katrā ziņā ne valdībā. Mēs nevarēsim sasniegt demokrātiju, ja valsts, eh, ja nav nodalīta reliģija no valsts pārvaldes un tiesu sistēmas. Reliģija nav savietojama ar eh, tiesībām, ar demokrātiju ar laicīgu pārvaldu, ar izpausmas brīvību. Problēma ir tajā, ka, ja cilvēki nav orientēti uz šo sekulāro varu un, un, un vienkārši akli tic, tad visdrīzāk viņi kļūst par reliģioziem fundamentālistiem un viņi drīz vien izveidos teokrātiju, atrodoties pie varas. Mēs nevaram ļaut šiem fanātiķiem sagraut demokrātiju un visas demokrātijas principus. Cilvēki, kas ir šariāta likumam, kas diskriminē sievietes. Viņa nomētā ar akmeņiem sievietes līdz nāvei, spiež valkāt burka, tiek uztverts par otrās klases, otršķirīgiem iedzīvotājiem, vīriešu vergiem, seksa objektiem un bērnu dzemdētājiem. pilsoniskās sabiedrības, ko veido cilvēki ar dažādām idejām. Domāju, ka ir īpaši jānovērtē labākās idejas. Sekulāri orientēti cilvēki. Viņiem būtu jākļūst par līderiem, ne jau burkāstētās sievietes un viņu saimnieki, kas ir pret vienlīdzīgām tiesībām, kas paši atbalsta šādas sistēmas un aizsargā tās ar likumu spēku. Viņiem nebūtu jābūt nevienai iespējai nākotnē kļūt par līderiem. Reliģija ir privāta lieta, nevis valsts lieta. Saku vēlreiz, reliģija nav apvienojama ar demokrātiju, cilvēktiesībām, sieviešu tiesībām, sekulārismu un izteikšanās brīvību. Bet, eh, ja sievietes būs valdībā, es neticu, ka tas pēkšņi atrisinās visas eh, problēmas eh, manā valstī, Bangladešā. Mums bija sievietes desmit gadiem ilgi, gan premjerministrs, gan opozīcijas vadība, bet sieviešu situācija neuzlabojās. Sievietes manā valstī un vispār Indijas puskontinentā ir bijušas upuri. Tiek eh, gan zīdaiņa noslapkavot meitenes tieši eh, izvarošana, seksuāla uzmākšanās un daudz citu pārkāpumu vērsts pret sievietēm. Sievietes šajās valstīs ir cietušas Un tieši attiecībā uz sievietēm šīs valsts tiek uzskatīts par visbīstamākajām pasaulē, kaut arī šad un tad sievietes arī nonāk pie varas. Tomēr viņas nedara neko, lai uzlabotu sieviešu situāciju valstī. Dzimuma jautājums ir ļoti svarīgs. Un ir jābūt ideoloģiskai apņemšanās eh, uzlabot šo sieviešu situāciju. Šīs sievietes eh, izmanto, eh, izmeta, viņas izmanto situāciju, kad cilvēki nezin, kas notiek, izmet mani no valsts, viņas sarakstījušas. Tie, ka, tiem, kas pretojās islāma likumiem, šeit tad Eh, tiem nav dzīves uz vietas valstis, uz 17 gadus dzīvoju trimdā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai sekulāri orientēti cilvēki nonāktu pie varas un ļautu un cilvēkiem kļūt sekulāriem Un islāma valsts ir jāpadara sekulāra un reliģija jānodala no izglītības un valsts pārvaldes. Paldies! Paldies! Tālāk Salī Osman, kurš ir Sudānas cilvēktiesību advokāts, jurists, kurš ir palīdzējis daudziem etniskas vardarbības upuriem aizstāvēt savas tiesības. Jā, paldies, priekšsarētāji! Esmu ļoti pateicīgs, ka man ir dota atkal šī iespēja kā Saharau uh, eh, balvas laureātam ķeršos uzreiz pie lietas par kā pārvaldīt pārējais posmu un veicināt cilvēktiesību ievērošanu. Sudāna ir piemērs, ka ir, bija nepieciešama pārēja uz demokrātiju pēc uh, nolīgums noslēgšanas, partnerības nolīguma. Un daudz, kas tika solīts, izveidot demokrātiju, tiesisku varu un labu pārvaldību valstī. Bet, diemžēl, mums bija vēlēšanas, un tās bija negodīgas. Un uzraudzītāji no, ārvalstīm norādīja, ka bija ties, tikai sīki pārkāpumi, jo vispārējais notiks saskaņā ar Āfrikas tradīcijām. Tas ir kā apvainojums mums, mēs esam starptautiskās sabiedrības daļa. Mums ir nepieciešams tās pašas tiesības kā citiem, ja ir pārkāpumi uzraudzītāji, no starptautiskās kopienas. Viņiem ir jāsaka, nē, tas nav pieļaujams, bet, diemžēl, tā tas nenotika. Mums ir arī tāda pieredze, ka referendumā arī bija rezultāts, kas neatspoguļoja cilvēku viedokli, tautas viedokli, ka Mums ir tiesības pretoties apspiešanai, un ja mēs atkal atgrieztos pie šī uh, situācijas, uh, par gan valsts dienvidu, gan ziemeļu, nu, tā nav uh, ilgspējīga situācija. Ir nepieciešams kritērijas noteikti analīzēji, salīdzinošai analīzēji. Šobrīd mums ir valdība, kas ir atbildīga par kardarbību Darfūrā un pirms tam valsts dienvidos. Un kā rezultātā tika pastrādāt arī kara noziegumi, genocīds un starptautiskā tiesa skatīja šo jautājumu. Prokurors eh, nāca klajā ar ļoti labu analīzi par šo situāciju, identificēja trīs pārkāpējus, bet, diemžēl, kopš tā laika starptautiskā sabiedrība nav rīkojusies vispār, lai šos pārkāpējus sodītu. Vēl vairāk mums ir tūkstošiem pārkāpēji, kas ir atbildīgi par dažādiem pārkāpumiem, un likuma roku viņas joprojām nav sasniegusi. Un mums viņi, atsimedzot, ir vēl vairāk gatavi turpināt karu, dažādās teritorijās. Šī situācija ir ļoti svarīga. Arābu pasaulē mēs novērojam, kā šādi likuma pārkāpē Eģiptē, Tunisijā, Lībijā un tagad, kā saprotam, arī Sīrijā, kas notiek katru dienu, tiek nogalināti cilvēki, un neviens neko nedara lai apturētu situāciju. Ir grūti runāt par demokrātiju, ja starptautiskā sabiedrība joprojām veids kompromiss ar diktatoriem, un tas notiek mūsu valstīs, tīpaši Āfrikā. Mums nepieciešams, lai Eiropas Savienība nopietnāk sekot situācijai valstīs, kur ir diktatori pie varas, un tur, kur Eiropas Savienībā ir viņiem kopējs intereses. Ir labi, ka Eiropas parlaments beidzot ir nopietni pievērsies cilvēktiesību jautājumiem, un ka tās būs e, starp galvenajām prioritātēm. Un noslēgumā sacīšu, Sudānā mums ir situācija tāda, ka mums ir nepieciešams uh, aktīvi piedalīties kon topošajā konstitūcijā, kurā tiek atzītas visu cilvēku vienādās tiesības, neatkarīgi no etniskās piedarības. Un pašreizējā valdība pēc eh, di dienvidu apspiešanas eh, vēlas paziņot, ka mums ir tikai arābu musulmaņu valsts, bet tā tas nav, jo tā tikai fanātiķi uzskata. Es domāju, tā ir starptautiskās sabiedrības atbildība risināt šo situāciju tādā veidā, kas neļautu kārtējos cilvēktiesību pārkāpums. Paldies! Tālāk Selimovičs kungs, eh, Oslobaģīņie, redaktors Bosnijas Hercegovinas avīzes, eh, Sarajevā bāzētas avīzes vedušana jālūdz. Jā, paldies. Es vēlētos īsi atgādināt, kā Osloboģiņie saņēma savu balvu. Gal galā tas bija 93. gadā, pirms 18 gadiem. Eh, tas eh, bija ļoti sarežģīts laiks Bosnijā, Hercegovinā. Karš jau ilga četrus gadus, bet avīze joprojām darbojās. Mēs pat tik sarežģītos laikos spējām informēt sabiedrību par notiekošo mēs publicējām praktiski uz fronts līnijām, izdevās izdzīvot mums, un gads, kad mēs saņēmām šo balvu, mūsu ēka tika nojaukta, eh, sagrauta, un mēs praktiski strādājām pagrabos. Kāpēc es to visu saku? Es vēlētos norādīt, cik grūti ir sagraut cīnītāju garu, ir tīpaši, kad cilvēki cīnās par saviem ideāliem. Cīņu nevar nogalināt, ja cilvēki tic, ka viņi cīnas par taisnību. Avīzes uh, saņemtā balva ir kā balva visai Bosnijai Hercegovinai, un vadoša elita izveidoja jaunu avīzi uz mūsu avīzes atlikumu, kas it kā bija paredzēta uh, kā opozīcija, un tas tikai pierādīja, ka tālāk sadalīšana nepie kā nenovedīs. Bija runa par vārda brīvību, uh, par to, ka mums ir nepieciešams uh, draudzīgi sadzīvot, respektēt šo daudzveidību, kas mums ir Bosnijā, Hercegovinā, un ka pirms kara tā, šī dažādība iegums, bet tad kara laikā pēkšņi kļuva par strīdu zābolu. Mēs centāmies palikt atvērti pret visiem Bosnijas Hercegovinas iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņa etniskās izcelsmes. Tas eh, varbūt Eiropā liekas eh, tāda normāla lieta, bet mūsu sabiedrība valstī ir diezgan sarežģīta, un mums ir jāīsteno šie pamatprincipi, šis eh, cilvēks tiesības, kas citur varbūt šķiet paši par sevi saprotam, bet ne Bosnijā Hercegovinā. Uh, Oslabaģiņie vienmēr sauc lietas īstajos vārdos. Noziegums ir noziegums, neatkarīgi no tā, kura puse to veids, kas varbūt nevienmēr ir tik vienkārši, kā tas izklausās. Kopš mēs saņēmām Sakaro balvu, daudz kas ir mainījies Bosnijā, Hercegovinā, daudzas lietas ir kļuvušas labākas. Žurnālisti kas savulaik pirms eh, šiem 17 gadiem aizstāvēja cilvēktiesības, tiesības uz īpašumu, tiesības atšķirties no citiem, tiesības uz citu kultūru, tiesības uz citu reliģiju. Mēs aizstāvējam arī preses brīvību. Daudz cilvēku cieta jo viņi pretojās nacionālismam. Tāds man nu būtu īsts ievads, bet ir dažas lietas, kas nav mainījušās, piemēram, mūsu nepieciešamības turpināt cīnīties par cilvēktiesībām. Šobrīd jau tas ir savādāks tiesības, par kurām eh, mums jācīnās salīdzinot ar to laiku pirms 17 gadiem. Es negribēju teikt, ka šobrīd tās ir mazāk svarīgas es pat teiktu, ka ilgtermiņā tās varbūt kļūs pat vēl svarīgāks. Mums ir jācīnās par šīm tiesībām, jo galu galā mūsu valsts nākot no tā ir atkarīga. Joprojām Bosnijā Hercegovinā tiek eh, kurināts naids. Mums ir daudz eh, sadalījumu, pētniskām eh, līnijām, joprojām ir strīdi par īpašumtiesībām par eh, īpašumu atgriešanu bēgļiem, kas kara laikā atstāja savu dzīvesvietu, tiesības uz darbu. Vairāk kā 43% no Bosnijas iedzīvotājiem ir bez darba. Šobrīd tās ir Šīs tiesības, par kurām mums ir jācīnās, cīņa kļūst izsmalcinātāka un arvien grūtāka. Mūsu pretinieki šobrīd Bosnijā, Hercegovinā arī ir kļuvuši izsmalcinātāki savās metodēs. Mums ir žurnālisti un aktīvisti, kas cīnās par tiesībām un ideāliem, un šobrīd viņi izjūt spiedienu jau tādos izsmalcinātākos veidos - ekonomiskais spiediens, politiskais spiediens un citi. Līdz ar to mūsu cīņa vairs nav tik publiska, kā tas bija agrāk. Šobrīd mēs cīnāmies ar noziedzību, ar korupciju, mēs cīnāmies ar nevienlīdzību dažādās jomās Bosnijā, Hercegovinā. Tieši tā daļa Sakarova balva, kas piešķirtas uh, personām un organizācijām, kas aizstāv šādas tiesības, ir ļoti svarīgas. Mūsu valsts ir ļoti neliela, un eh, tad, kad mēs cīnāmies par kaut ko, kas mūsuprāt ir pareizs, mēs daž, dažkārt jūtamies vieni paši, pamesti vienatnē, it kā tas nebūtu svarīgi. Dažkārt pieķeram sevi pie domas, ka citi neredz mūsu centienus. Dažkārt Izskatās, ka mēs cīnāmies par pareizo mērķi, bet esam bezspēcīgi, jo nav atbalsta. Ko es gribu šodien pateikt? Eh, vienmēr atmaksājas cīnīties par taisnīgu mērķi. Šodien šeit mums ir Sakaro balvas laureāti. Mēs dzirdam, kādas grūtības viņiem ir bijis jāpārvar un ko viņi vēlas mums teikt. Atmaksājas cīnīties galu galā rezultāti tiek panākt. Kaut kur pasaulē vienmēr ir cilvēki, kas novērtēs šos pūliņus, kas sniegs savu atbalstu tad, kad tas būs visvairāk nepieciešams. Bosnija Hercegovina ir ļoti sarežģīts sabiedrības valsts. Mums ir ļoti daudz problēmas, kas vēl jāatrisina, bet mums ir jācīnas tālāk par taisnīgumu, par cilvēku tiesību ievērošanu visā tā izpausmēs. Paldies, ka devāt šo iespēju izteikties. Uh, no, Kā jau sacīju iepriekš, Lēla Zānā diemžēl nevarēja ierasties, bet, uh, manuprāt, ir informācija no viņas, ko varat nodot. Jā, lūdzu, nolasiet Lēla Zānas paziņojumu. Labdien, paldies! Vēsts no Lēlas Zānas ir turku valodā. un uh, viņi ir kurdu aizstāve. Priekšsarētāji kungs, laureāti, deputāti, man tiešām prieks jūs dzirdēt. Un uh, prieks izteikties, jo katrā ziņā beidzot ir uh, šī konference sasaukta, kas koncentrējas uz cilvēktiesībām. Man tiešām prieks dzirdēt, uh, ka Sakaro vārdā ir nosaukta arī sanāksme telpa. Man tiešām ļoti žēl, ka redzu pašreizējo situāciju cilvēktiesību jomā. Tā mainās uz negatīvo Nav iespējams uzskaitīt absolūti visus uh, pārkāpumus, tādēļ es uh, veikšu tikai vispārēju situācijas apskatu. Jaunas pasaules kārtības vārdā cilvēktiesība process, kas jau sāka virzīties uz priekšu, pateicoties uh, daudz cilvēku centieniem, šobrīd virzas ne, nepareizā virzienā tā vietā, lai cīnītos par atsevišķu individu tiesībām, Eh, tas ir apgriezt atžgāni un sākt cīnīties jau par valstu interesēm. Un tādējādi valstīm, valdībām rodas iespējas eh, ierobežot individu tiesības. Šeit ir piecas, pieci temati eh, šajā konferencē, tā skaitā pārējais procesa pārvaldīšana, veicinot cilvēktiesību ievērošanu, demokrātiju, pilsoniskās sabiedrību eh, un taisnīgumu nodrošināšanu. Uh, Pārējais process valstī ir apspriežams e, kontekstā ar politiskām transformācijām. Dažas valstis iziet šiem procesiem cauri samērā ātri, bet ir acīm redzam, ka citās, piemēram, Turcijā, e, šie procesi nav ne ātri, ne radoši. No Turcijas tiek sagaidīts, ka progresam ir jābūt ātrākam, izmantojot iekšējo un ārējo dinamiku un valdošās partijas uh, uh, ieguldījumu, kur ir spēkā pēdējos trīs parlamentu sasaukums, un, bet, diemžēl, tā tas nenotiek. Kas ir nepieciešams, lai parādītu, ka mēs esam gatavi virzīties uh, pareizā virzienā? Ir nepieciešama pāreiz perioda taisnīguma nodrošināšana realitātes saskatīšanai nepieciešama drosme, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas tas eh, pārkāpumi pret daudzām etniskām un eh, reliģiskām grupām. Kurdi, kas ir viena no retākā status eh, cilvēkiem pasaulē, viņi neaizmirsīs, kas noticis viņu vēsturē. Un šajā gadā risinājumi nav rasti. Mums ir nepieciešams rast risinājums rītdienai, tāpat laikā neļaujot pagātnes kļūdām un sāpēm izjaukt šo procesu. Ir bijuši ļoti daudz pārkāpumi un slaktiņi, kur nevar vienkārši aizmirst. Mēs šos saktiņus un 12. septembra valsts apvērsums un um, masu kapus, um, eksekūcijas un pasākumu, kas notika 90. gados un ko, kas notiek vēl šobrīd. Atklāt visu, kas notiek, noticis pagātnē, nav reāli. Ir jābūt plānam izstrādātam, pārskatāmam plānam un ir eh, skaidrs, ka valsts nav apņēmusies un nekad arī neatzīs savu vainu. Tas, kas nesen Čukurģā notika, parāda to, ka valsts, e, Turcijas valsts joprojām e, veids karu noziegumus. Taisnīguma nodrošināšana ir ļoti svarīga, bet prioritāte ir atsākt dialogu un pārunu procesu. Šis process ir iespējams tikai ar politisku apņemšanos, atklātību, drosmi un vēlēšanos turpināt šo procesu. Kā jūs jau zinat, PKK un Uģelāna uh, eh, saziņa ar valsti tika eh, pozitīvi uztvērti Turcijas sabiedrībā. Neskaroties uz situāciju, AKV valdība neizmantoja šo vairākumu, lai nonāktu pie risinājumu. Diemžēl valdība mēģina terorizēt kurdus, veicot nepārtrauktus cilvēktiesību pārkāpumus un ieslogot cilvēks cietumos. Diemžēl pasauli klusē, izvēlas ticēt negodīgai Turcijas valdības propagandai. Bet ir iespējams izstrādāt jaunu konstitūciju ar jaunām reformām tiesību jomā. Un Tur mums ir nepieciešams sabiedrības atbalsts. Atrisināt kurdu problēmu var tikai tad, ja visu cilvēku tiesības, tā skaitā politiskās, sociālās un kultūras e, tiesības tiek garantēts valsts konstitūcijā. Turcijā daudz tiek runāts par e, pagātni, ir nepieciešams eh, pilsoniskās sabiedrības atbalsts eh, un pretošanās valdības īstenotajām metodēm pasākumiem. Ir daudz procesuālu instrumentu, kurus mēs varam izmantot šajos procesos. Taisnības noskaidrošanās un samierināšanas process ir tikai daži piemēri. Lai kāds būtu process, ir jāņem vērā arī dzimumu jautājumi tā ir īpaši svarīga dzimuma līdztiesība. Mēs nevaram aprobežoties pagātnē ar tikai pēdējiem 30 gadiem. Ir daudz notikumu, kas joprojām tiek slēpti, bet kas joprojām nav arī atrisināti. Skaroties vēsturē, mēs redzam, ka kurdi ir mēģinājuši e, savus tiesības aizsargāt vienmēr, un vienmēr ir tikuši apsūdzēti vēl nesen, kuri tika saukti par separātistiem, bandītiem, šobrīd jau par teroristiem. Šo, šie uh, nosaukumi tiek izmantoti jau pilnīgi citiem mērķiem šobrīd, un mēs, kurdu tautas pārstāvi, iebilstam pret to. Realtātē nepieciešama drosme tā šobrīd slēpjas pareizā definīcijā. Paldies, pa, ka uzklausījāt mani, Leila Azana. Lielas paldies! Nu, protams, ka tikpat labi jūs varējāt šo vēstu nolasīt arī kurdu valodā. Tūna Kēlam šķiet nākamais izteiksies. Lūdzu, kolēģi! Paldies priekšādātāji! Man jāsaka, jūtos ļoti tuvu jums visiem pārstāv Igaunija, pārstāv to šeit Eiropas parlamentā, un tā ir nācija, kas vēsturisks loģikas un attīstības rezultātā vispār nemaz nevarēja šeit būt šodien. 51 gadu savas dzīves nodzīvoja totalitārā režīmā, diktatūrā, un nebija gandrīz ne mazākās cerības, ka varēsim jebkad ieraudzīt brīvu pasauli savām acīm un tāds bija Baltijas valstu liktenis. Bet šajā panelī runājam par pārēju uz demokrātiju, un tāpēc gribētu jums dot kādu pozitīvu piemēru. Lūk, tieši Baltijas valstis savā progresā ceļā nu uz ne tikai brīvību, bet arī uz nobriedušu demokrātisku valsti esam goši lielu pieredzi. Pirmām kārtām, kas, manuprāt, ir svarīgi, svarīgi ir neatbalstīt diktatoriālas sistēmas nedrīkst ar tām iesaistīties nekādās oficiālās sarunās. Nu, es domāju, ka tas ir pats pats sākums mums visiem. Tas bija Solženīcina padoms. Nedrīkstam dzīvot melos. Mums ir jānorobežojas no oficiālās propagandas un meliem. Otrs jācenšas gatavoties pārējai pēc iespējas ātrāk. Un tas vienmēr ir iespējams. Pat vissmagākajos apstākļos vienmēr pastāv iespēja organizēt pagrīdes grupējumus, lai gatavotos, lai gatavotu dokumentus. Es savu pirmo dokumentu nosūtīju ANO 1972. gadā. Un mēs necerējām saņemt atbildi. Galvenais bija nosūtīt šo vēsti, likt rietumu pasaulē zināt, ka ne 99,9% atbalsta komunismu partiju un diktatorismu. Ka viņiem bija jāzina, ka ir tāda, kas, ir, kas atbalsta demokrātiju. Tajā brīdī, kad Padomju Savienības krīze aizsākās 87. un 88. gadā, mēs jau bijām gatavi. Mēs tūlīt pat sākām organizēties, organizēt pilsoņus, Un nu, tas bija tas brīdis, kad tika notuk, noturēts pirmās tikšanās, politiskas tikšanās zem atklātām debesīm, pēc tam sekoja pirmās nekomunistu partijas izveidošana bijušajā padomu savienībā, tā tika saukta par Igaunijas Nacionālo neatkarīgo partiju. Nu, nosaukums jau pasaka visu, vai ne tā? Un tūlīt pēc tam nākamais, manuprāt, arī bija svarīgs solis, bija tas, ka mums izdevās panākt izle, izšķirīgo vairākumu tautas vidū, lai atbalstītu nacionālos mērķus un atjaunotu reālo neatkarību. Nevis tādu pusneatkarību, bet pavisam reālu pilnu neatkarību. Un alternatīvās iniciatīvas līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgas. Mums izdevās izveidot ne tik vien alternatīvas partijas, tātad pārdučus partiju vienu gadā, vienā gadā, bet arī pieņemt attiecīgu darba kārtību un to diktēt ar vien vājākajai komunistu partijai tobrīd. Un tad pagāja vēl gads līdz 89. gadam mēs jau varējām teikt, ka lūk, oficiālā diktatūra tikai centās izmisīgi rieģēt uz mūsu iniciatīvām. Viņi bija šaubīgi, nebija vairs izlēmīgi, nespēja vairs apspiešt šīs uh, iniciatīvas. Izņemu 91. gada janvāru, kad sākās Persijas līčkals un uh, uzmanība tika novērsta no Krievijas. Kad tika uh, apspiestas demonstrācijas Lietuvā, Latvijā un citur. bet bija ārkārtīgi svarīgi, ka sabiedrība bija gati, gatava visām alternatīvām, jo pat 91. gadā pēc tam, kad bija kritusi Berlīnas siena, mēs nebūtu vēl nebijām pārliecināti, kas ar mums notiks, bet bijām gatavi visām alternatīvām. Nu, tagad, protams, atskatoties to ir viegli teikt, lūk, 91. gadā atjaunojām neatkarību Baltijas valstīs, Tas nebūtu nebija tik viegli, un tad nekas nebija drošs toreiz pirms 20 gadiem. Un tāpēc mums arī šobrīd ir jābūt gataviem visām alternatīvām. Viena priekšrocība Baltijas valstu pieredzē tomēr bija, un tā bija tā, ka nebija nekāda naida, nebija vardarbības, nebija atriebības sajūtas. Igaunija īpaši, Igaunija īpaši paveicās, jo neviens pats cilvēks netika nogalināts šos četru pārējais gadu laikā. Uh, laikā no 87. līdz 91. gadam, un tas bija lieliski. Mēs varējām īstenot šo procesu cieņpilni un ļoti mierīgi, demokrātiski. Tā visa rezultātā šodien esam guvuši panākums, esam pievienojušies Eiropas Savienībai, esam izveidojuši ļoti pamatīgu, gruntīgu demokrātiju bet tikpat svarīgs ir arī atbalsts no starptautiskās sabiedrības puses, kā Lībijas gadījumā, Tunisijas gadījumā to ļoti labi redzam. Redzam, cik briesmīgi ir bijuši visi šie darījumi ar bijušajām diktatūrām, cik apkaunojoši. Un mums no šīm vēstures kļūdām būtu jāmācās. Eiropas parlaments arvien vairāk uh, īsteno ārlietu politikas pamatojoties uz mūsu vērtībām, cenšoties vismaz izbalansēt ekonomiskās intereses ar mūsu aizstāvētajām vērtībām. Un šajā saistībā gribētu jūs informēt par priekšlikumiem, ar ko nākusi klajā Eiropas Tautas partija, par to, kā spēcināt Saharo balvas lomu un redzamību Mēs sastopamies ar situāciju, kad esam pievērsošies faktiski tikai un vienīgi decembra mēnesim. Šai mēnesī tiek piešķirta Saharau balva, bet tas netiek pietiekami atspoguļos starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos, un tāpēc mēs ierosinām, lai Eiropas parlaments ielūdz katru gadu visus Saharau balvas laureātus un arī tās kandidātus, jo katru gadu mums ir ļoti, ļoti sāpīgs lēmums jāpieņem. Uh, lai piešķirtu Sakarau balvu tikai vienam no daudziem kandidantiem, kas visi pelna atzinību. Bet šoreiz mēs varētu saicināt arī kopā visus Sakarau balvas kandidātus. Uzaicināt viņus visus uz Eiropas parlamentu un piedāvāt iespēju uzrunāt ārlietu komiteju, cilvēktiesību apakškomiteju un citas komitejas, kā arī dzen katru gadu reizi gadā noturēt debats Eiropas parlamentā par to, kas notiek ar Sakarobālas laureātiem un to, kā viņi ir spējuši virzīt uz priekšu mēķus, kas bieži noteikti. Un šajā saistībā gribu teikt, ka Saharovas balvas saņēmēji un uh, kandidāti būtu burtiski politiskā kārtā jāadoptē šeit parlamentā. Viņus nedrīkstam uzskatīt tikai par, kā, tad, par tādiem vienreizīgiem goda viesiem. Nē, uh, Es domāju, ka tam ir, tiem ir jābūt viesiem, kuriem mūsu parlamenta durvis vienmēr ir vaļā, bez jebkādiem sīkiem birokrātiskiem šķēršļiem. Balvas saņēmiem vajadzētu piešķirt ilgtermiņa eh, zīmes, kas ļautu tiem iekļūt parlamentā un, protams, kārējās rīcības dienestam un pārstāvjiem un visiem uh, arī šajās uh, laureātu mītnes vietās bū, vajadzētu konstant uzturēt ar viņiem kontaktus un vajadzētu pieprasīt, lai vietējās pašvaldības regulāri informē par šo cilvēku likteni. Thank you, Sonia. Paldies, paldies! Kēlam kungs, idejas tiešām interesants, un tā mēs tiešām varētu padziļināt attiecības ar šo balvu, ar visu šo koncepciju. Šobrīd gan šeit, protams, ir tikai saņēm, balvu saņēmēji. Priecājos redzēt Miļņkeviču kungu un Aleksējas kungu pirmajās rindās. Darbu beigsim šodien bez 26. Nākamā runātāja eh, Marijam Blaka. Esmu šeit pārstāvot Aflas valdi. Tā ir Afrikas juridiskās palīdzības organizācija, un esmu Ugandas vēstniece. Iesākumā gribētu paust apbrīnu visiem šiem balvas saņēmējiem, kas spēlējuši tik ārkārtīgi lielu, izšķirīgu lomu savās attiecīgajās valstīs cilvēktiesību jomā. Šodien esam globālā situācijā, dzīvojam globālā vidē, un tāpēc gribu pievienot savu balsi starptautiskās krimināla tiesas pārstāvis balsī un Osman teiktajam, e, ka vajadzētu runāt par šiem e, notiesātajiem krimināltiesā, kas joprojām vēl kaut kur brīvi staigā apkārt. Tas tāpat ir arī Ugandas gadījumā. Atcerēsimies, ka Uganda bija tā, kuras, kur, kur saistībā tika izskatīta pirmais gadījums starptautiskajā krimināltiesā. Visi šie vainīgie un notiesātie, kas tikuši. Uh, notiesāti tiesā, joprojām kaut kur brauka apkārt. Tie, kas bija vainīgi Ugandā, Kunī un saviem vīriem, joprojām klejo laik, la, apkārt eh, Kongo Demokrātiskajā republikā, reizēm Sudāma, Sudānā un vēl citur. Viņi vairs nenogalina ugandiešus, nē, bet tagad viņi nogalina citus afrikāņus, tos iedzīvotājus, E, kas dzīvo šajās citās valstīs un, no, un, piemēram, laupa meitenes, lai tās padarītu par seksvargiem un tam līdzīgi. Un tāpēc es uzskatu, ka mums būtu jāceļ kājās un jāatbalsta visi tie miljoni upuri, kas, kas e, piedzīvojuši šos e, noziegumus un genocīdus. Un mums ir jādara viss, lai aizturētu visus šos pārkāpējus. Tieši tā, kā to paredzēs e, starptautiskā krimināla tiesa. Es zinu, ka parlaments izteicis vairākus aicinājumus, esam, protams, pateicīgi par šo atbalstu. Mans jautājums panelistiem ir šāds. Zinot, ka IKT nav savu policijas spēku, varbūt kādu no paneļa dalībniekiem varētu nākt klajā ar kādu rekomendāciju, ko mums darīt, lai šos vainīgos sauktu pie kārtības un e, tādā veidā novērst to netaisnību, kas nodrīt upuriem. Paldies! Pēc mirkļu došu vārdu Barbarai Lohbīlrei noslēgumu vārdiem. Viņa ir mūsu cilvēktiesība apakškomitejas priekšstādātāja. Bet vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Jā, Bazilkungs, jā. Pavisam, pavisam īsi. Ko parlaments varētu darīt šajā pārējais posmā? Es domāju, ka nepie, nepieciešams e, samazināt apmeklējumu skaitu uz konkrētajām valstīm. Ļoti daudz, kas notiek Briselē un Strasbūrā. E, Bet nekas nav efektīvāks kā parlamenta delegācija, kas dodas uz konkrēto valsts. Tātad palielināt šo vizīšu skaitu, dodot, piemēram, preses konferences un tā tālāk. Jo vairāk jūs dodaties no parlamentiem prom un ierodaties šajās valstīs, tiekoties ar cilvēktiesību aktivistiem, jo, vai, jo efektīvāks būs šis pārējais process. Nu, varbūt e, vēl ko gribēju pastāstīt. Prištinā tikos. E, Eh, jāsaka, neviens, ka Kosovā nebija saticis viņu Cakarovbāvas eh, laurātu, un varbūt, ka to jūs arī varētu darīt, jūs arī kā Eiropas parlamentieši varētu turpdoties. Un vēl viens, kas ir ļoti svarīgs pārējais posmā, punkts ir tāds, ka ir nepieciešams iztu, mūsdienu valodā iztulkot parlamenta nostājas, piemēram, arābu valodā, jo cilvēki vienkārši neko nezina, viņi nezina, nerunā šai valodā, un viņiem pēc tam tas tiek atklāstī, izklāstīts nepareizi jo domāju, ka arī tas būtu svarīgs pārejas posmā. Tieši ar šādu tulkojumu palīdzību varam viņiem palīdzēt. Par Sakaro balvas redzamību gribētu teikt, ka mums nevajag, protams, vienmēr piedalīties šais sanāksmēs, bet varbūt šīs sanāksmes varētu notikt arī Sakaro balvu saņēmē vietās. Nu, piemēram, varētu būt vizīte uz Labadeņa vietu, uz klubu, piemēram, protams, līdzbraukt Eiropas parlamentārieši Un šādā veidā šis process pilnīgi noteikti kļūtu redzamāks. Thank you. Paldies, saka priekšsādātājs. Esmu bijis Kubā arī pats. Esmu apmeklējis arī dāmas Baltā un arī vēl kādu citu laureātu, bet jā, mēs varam darīt vairāk. Vai ir vēl kaut kas, ko jūs vēlētos teikt? Ja ne, tad došu vārdu Lokbīlers kudzei, kas ir uh, apakš, cilvēktiesību apakškomitejas eh, priekšādātā lūdzu. Kaini Laicht. Paldies. Jā, nu tas nav pats vienkāršākais uzdevums tagad uh, teikt kaut kādus noslēgumu vārdus tik bagātīgās debatēs. Protams, mēs ļoti daudz no jūsu ieteikumiem ņemsim vērā, sevišķi runājot par šo Saharo balss laureātu platformu. Uh, Protams, šodien runātāji pieskārās vairākiem tematiem. Pirmkārtām, eh, atcaucoties uz Bēnēs Rīnskundas teikto, viņa teica, ka pārmaiņām ir nepieciešams laiks, un tas cieši sasauc ar Mesendorf kunga teikto. Viņš teica, ka nav tādas gatavas lietošanas pamācības, kā pāriet uz demokrātiju, ir ļoti rūpīgi jāseko katrai atsevišķai situācijai. Vestendorpa kungs arī teica, ka Eiropas Savienība varētu piedāvāt pietiekam labus instrumentus, bet, protams, katras sabiedrības ziņā ir, kā īsti izmantot šo instrumentu. Viņš arī teica, ka pārējas process eh, ir jāuzsāk pašā sabiedrības iekšēnē, piemēram, kā tas notiek Tunisijā. Mums vienkārši ir jāpalīdz kā partneriem. Protams, Eiropas Savienībai ir jāmācās no pagātnē pieļautajām kļūdām, ir jābūt vairāk caurskatāmībai un eh, ir uzmanīgāk jāieklausās savos partneros. Tad šis darbs novedīs pie laba gala. Es dzirdēju, ka daudzi lūdza. Uh, izmantot tātad izrādīt pacietību, atļaut vairāk laika. Visi runātāji teica, ka ir jāievēro konkrēti universāli principi, kas ir e, jāizmanto kā mēraukla, ievērojot cilvēku tiesības un runājot par jaunas sabiedrības veidošanu. Leila Zāna teica, ka noteikti konstitūcijā būtu lietpratīgi ieviest vairākas cilvēku tiesību kritērijas. Otrs eh, temats, eh, kam daudz runātāji pieskārās, bija saistīts ar nesodāmību, proti, ka tādā valstī, kas orientēs pēc cilvēku tiesībām un demokrātijas, nedrīkst pastāvēt nesodāmība. Un ja kāds ir mēģinājis šos centienus apturēt, tad viņš ir jāsoda. Benzedrins kundze ļoti skaisti pateica, ka mums ir jātīrās no diktatūra indes, varbūt viņa tik skaisti izteicās tieši tādēļ, ka ir rakstniece. Mēs arī dzirdējām uh, Sudānas pārstāvi teikto, viņš eh, mums minēja vairākus piemērus, un arī Lēla Zana stāstīja par to, ko Turcija ir piedzīvojusi. Ir ļoti būtiski arī runāt par pagātni, tas jādara arī starptautiskā kontekstā. Uh, ir eh, tas jādara gan starptautiski, gan arī nacionālā kontekstā. Protams, eh, runājot par pagātnē piedzīvoto, mēs nedrīkstam cīnīties eh, pret nesodāmību, mēģinot atriepties kādam un par katru cenu gūt, gūstot uzvaru, bet mums ir jārunā par upuru tiesībām. Upuriem ir tiesības uzzināt, kas ar viņiem ir noticis, un viņiem ir tiesības, lai um, tā netaisnība, kas viņiem ir tikus nodarīta, tiktu atzīta par netaisnību un arī attiecīgi sodīta. Mēs arī dzirdējām uh, daudz piemērs no Āfrikas un uh, arī valstu galvas, valdības galvas ir jāsauc pie atbildības tiesas priekšā, ja tas ir nepieciešams šos cilvēkus uh, nedrīkst uh, aplūkot kaut kā savādāk vai ar viņiem slēgt kompromisus. Un, protams, starptautiskajai krimināla tiesai mm, ir jābūt uh, bezparteiskai un neitrālai. Gribēju pateikt, ka Eiropas parlamentā mēs esam pieņēmuši ļoti tādu pamatīgu rezolūciju, kur runājām par starptautiskās krimināla tiesas uzdevumiem. Jūs varat iepazīties ar šo rezolūciju. Nu, varbūt to vajadzētu pārtūkot arābu valodā. Un šajā rezolūcijā jūs varat izlasīt, cik detalizēti ir iespējams strādāt, bet mēs nedrīkstam izmantot uh, dažādas mērauklas. Diktatori ir jāsauc pie atbildības, bet uh, pie atbildības ir jāsauc arī tās struktūras un organizācijas, kas atbalsta šīs diktatūras. Uh, un mums ir jāpieprasa, lai e, valstis kā, kā Krievija, Ķīna un apvienot Amerikas Savienotās valsts beidzot ratificētu starptautiskās krimināla tiesas statūtus. Mums ir jārunā, ka demokratizācijas procesā ir jāizmanto arī konkrēti struktūras un vadlīnijas, no kurām nedrīkst atkāpties. Un visbeidzot, pārmaiņu procesā ir nepieciešams runāt par cilvēktiesību noziegumiem, tos analizēt, lai varētu uzsākt arī uh, samierināšanās procesu. Mēs uh, dzirdējām Tunisijas uh, un Turcijas pārstāvu piedzīvoto, un īstenībā šie piemēri bija ļoti ilustratīvi pārstāvs no Sīrijas pastāstīja par situāciju savā valstī. Īstenībā daudziem vairs nav bailes sacelties pret režīmu. Protams, ir e, bijuši daudz spīdzināšanas gadījumi Sīrijā, un, protams, tādēļ cilvēkiem bija bail kļūt politiski aktīviem, bet kaut kādā brīdī jau šīs bailes pāriet. Mēs e, esam priecīgi, ka daudz cilvēku jau šīs bailes ir pārvarējuši. Eiropas parlamentā vai pat visā Eiropas Savienībā kopumā mēs domājam, ko īsti mēs varam darīt, lai atbalstītu cilvēkus, kas ir ievadījuši pārmaiņu procesu un vēlas to novest līdz galam. Protams, mums ir uh, regulāri jāapspriežas par to, kas notiek, un tie cilvēki, kas beidzot uh, runā par uh, lidojumu, liegumu, vai uh, bēgļu situāciju. Mēs dzirdējām visu, kas notiek. Un uh, šie jautājumi tiks izskatīti ANO drošības padomē. Veistendorpa kungs ļoti precīzi pašā sākumā pateica, ka cilvēktiesību politika bieži vien konkurē ar ekonomiskām interesēm. Nu, es domāju, tas nav noslēpums pilnīgi nevienam. Uh, Arī mums, kā Eiropiešiem, un Kelam kungs to minēja, ir sava pieredze. Mēs ļoti bieži klusējām un neko nedarījām, tad, kad diktatūras uh, spīdzināja un slepkavoja savus pilsoņus, jo tas bija mūsu interesēs. Mēs gribējām saglabāt savus ekonomiskās attiecības, jo tas bija mūsu interesēs, un mēs gribējām, lai. Uh, Eh, nabaga bēgļi eh, tiktu aizturēt robežas priekšā un neierastos pie mums, un ļoti bieži mēs vienkārši pievērām acis uz notiekošo. Kas ir jādara Eiropas Savienībai? Mēs esam uh, procesa sākumā, bet mēs vēl paši neesam savus uzdevumus pietiekami labi formulējuši dokumentos. Protams, mums ir pašiem sev jāpierāda, vai mēs šos dokumentus varam īstenot, pārvērst darbos. Tālāk tika runāts par informētas un organizētas uh, pilsoniskās sabiedrības izveidi. Kelaba kungs norādīja uz to, kas ir noticis Igaunijā, bet uh, Benēs Rīne teica, ka arī uh, pārmaiņu procesa laikā uh, ir jāveido aktīva civilā sabiedrība, kas var veidot jaun, jauno valdību un sekot tās darbam. Eiropas Savienība ļoti aktīvi un dažādos veidos atbilst uh, jau esošas un uh, jaunas um, pilsoniskās sabiedrības, tāpat mēs atbalstam arī starptautisko kriminālu tiesu. Nu, šaubu nav, šis darbs ir jāturpina. Visbeidzot, Atsaucoties uz Nasrīnas kundzes teikto, ka nedrīksta būt kultūra relatīvisms īstenojot uh, cilvēktiesības un sodot cilvēktiesību pārkāpumus. Eiropas parlamentā mēs bieži vien pieļaujam tādu kļūdu, ka mēs uh, runājam raugoties ar savu rietumnieku prizmu un par riet, runājam par rietumnieku vērtībām, bet mums ir jānāk par universālām vērtībām. Tālāk arī valsts un reliģijas nodalījums ir ļoti uh, būtisks sasniegums, un mums to ir jāvērtē pietiekami augsti. Valsts, varas un reliģijas um, nodalīšana nozīmē to, eh, ka eh, arī reliģiskās minoritātes nedrīkst apspiest un vajāt. Tādēļ šie Eiropas sasniegumi mums ir jāaizstāv. Mums ir jānā par reliģiju kopumā, nevis tikai par kaut kādām atsevišķām konfesijām. Tagad at Saucoties uz Benzedrīnes kundzes teikto, viņa teica, ka nav nekādu pretrunu dzīvot uh, islamas sabiedrībā, tajā pašā laikā ievērojot universālas cilvēku tiesības. Un mēs novēlam panākumus uh, nevien jums, bet mums visiem, lai šis kopīgais darbs patiešām vainagotos panākumiem. Paldies! Well, thank you very much indeed, Barbara. Paldies, Barbara, saka Makmīlana kungs. Paldies, ka jūs eh, veicāt beigās tādu kopsavilkumu, mēģinot apkopot visas tās labās atziņas un domu grauds, kas izskanēja šajās diskusijās. Vēlējos pateikties laureātiem par viņu drosmi, varonību un par to, ka ieradāties pie mums. Paldies arī visiem, kas organizēja šo pasākumu pašās beigās gribēju pateikt, ka Bozāra um, 19.30 sāksies vakara sadaļa. Mm, tagad esmu beidzis uzstāšanos. Paldies par uzmanību! Thank you.